Je voudrais. Es vēlētos jums uh, teikt, ka samierināšanas uh, komiteja starp uh, komisiju, budžeta komiteju un Eiropas parlamenta bīroju ir nonākusi pie vienošanās, tas notika vakardien, pēcpusdienā, par parlamenta budžetu 2016. gadam. Un es gribēju pateikties mūsu referentam Žerāram Deprē, kurš bija ļoti pārliecinošs, ļoti pedagoģisks, un mums izdevās panākt vienošanos balstoties uz to mandātu, kuru jūs mums esat devuši. Proti, uzskatām, ka īpašās investīcijas uh, parlamenta fiziskās drošības nodrošināšanai un kiberdrošības nodrošināšanai ir iekļautas 15 uh, miljonu eiro aploksnē un pārējās izmaksas budžetā salīdzinājumā ar 2015. gadu uh, pieaugs par 1,6%. Un tātad uh, šie divi mērķi tika sasniegti kaut arī atsevišķās eh, kategorijās eh, vienprātības nebija. Également, euh... Vēl es gribēju paust uh, gandarījumu par gandrīz vienbalsīgo balsojumu minisesijā par grozījumiem daudzgadu finanšu plānā, jo mēs uh, pārcēlām 21 uh, maksājumu saistību uh, Uh, pārcelšanu, kas uh, netika veiktas 2000, kas netika veiktas iepriekšējos gados, tāpēc, ka bija grūti uzsākt programmas, un tāpēc es pateicos uh, Tomā kundzē, Briškas kungam, Fernandesa kungam, kuri um, par 500% gādāja par šo teksta projektu. Un vēl es gribēju pateikt, eh, gribēju apstiprināt mūsu pirmā mm, aprīļa sanāksmes eh, protokolu. Es ceru, ka neviens neiebilst, bet eh, ja tā ir, tad mēs to pārcelsim uz nākamo sanāksmi. Došu vārdu Donokungam par viņa ziņojumu par uh, zivsēmniecību. Jā, tas ir atzinums eh, no zivsēmniecības komitejas, kur ir atbildīgi par šo jomu. Kā jau jūs zinat, eh, padome Eiropas komisijai deva sarunu mandātu uh, sarunām ar Madagaskaru, lai parakstītu sadarbības protokolu starp Eiropas kopienām un Madagaskaru protokols ir sagatavots, bet eh, parlamentam šodien ir jādod tam savu, savu piekrišanu tā parakstīšanai, ņemot vērā nolīguma eh, mērķi ļaut Eiropas Savienības eh, kuģiem zvejot Madagaskaras ūdeņos un lai uzlabotu sadarbu, sadarbības starp Eiropas Savienību un Madagaskaru tiek veidots partnerības formāts, nodrošinot racionālu uh, ūdens resursu, izman, zivju resursu izmantošanu un ilgspējīgu zvēju. Un eh, kas attiecās uz mums, tie ir 6,2 eh, miljoni eiro 2,8 no 2018. līdz 2020. Eh, gadam un uh, mēs te īpašas problēmas uh, nesaskatām, tāpēc mēs gribētu sniegt pozitīvu atzinumu zilsēmniecības komitejai par šo um, teksta projektu. Vai kāds nāc izteikties? Tarākungs. Eh, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi. Zaļie atbalsta pozitīvu, reku, pozitīvo rekomendāciju, ko piedāvāja mūsu referents, bet gribējām iekļaut nelielu atsauci, kurā komisija tiktu aicināta atskaitīties padomei un parlamentam par mm, ilgspējīgas zivsaimniecības nozares attīstību Madagaskarā un pēc tam mm, veikt arī ekspostu atskaitīšanos pēc protokola darbības beigām. Ça me paraît euh, tout à fait intéressant. Nu jā, tas eh, šķiet uh, ir interesanti. Oh, pardonnez-moi. Euh, je vous. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Bon. Jā, me, me presī. Sekretariāts precizē, ka šādiem nolīgumiem nav iespējams uh, uh, ņemt uh, vērā šāds priekšlikums. Mēs nevaram tos grozīt, un tāpēc varbūt mēs varam iekļaut nelielu apsvērumu punktu, ka komisija mums uh, stāsta par uh, nolīguma īstenošanu. Bet uh, tāpēc uh, šobrīd mēs ne par kādiem grozījumiem nevaram runāt. Mēs padomāsim par to. Un cerams, ka arī nezaudēsim laiku. Labi, es ceru, ka mēs visi esam viens prātis. Un nu, tagad došu vārdu Fernandesa kungam, lai viņš turpina ar zilsaimniecības jautājumiem. Jūs esat klāt, ja? Paldies, priekšsādātāji! Nu, šis eh, protokols eh, tika noslēgts 28. augustā, padome tam ir devusi savu piekrišanu un uh, kopš uh, tā laika ir uh, turpinājušās sarunas ar Kabelverdes republiku par protokola darbības pagarināšanu un tajā ir mēģināts ņemt vērā aikārt jaunākās zinātniskās rekomendācijas un budžet, ietekmos budžetu šeit četru gadu laikā ir 2, 79 miljardi. Bet uh, no 2015. līdz 2018. gadam maz 500 tūkstoši pēdējiem diviem gadiem. Tas uh, zilsaimniecības nozares politikas, uh, politikas attīstībai nozīmē 275 tūkstoši pirmajā gadā un uh, līdzīga summa arī nākamajos gados. Es ierosinātu piekrist uh, šim protokolam, lai tas varētu tikt uh, rakstīts. Paldies, Fernandes kungs! Es atklāju debates, kurš šās izteiksies. Tarākungs. I'm absolutely sorry for. Es atvainojos, ka es pārkāpju reglamentu un piedāvāju grozījumus uh, atzinumam, bet zaļo grupa ir tīpaši zivsāniecības uh, eh, speciālisti ir nobažījušies par haidzīvju sugu iekļaušanu protokolā. Es nezinu, kā tas ir saskaņā ar noteikumiem, bet mums uh, ir pienākums iebilst pret šādu ideju. Un te es arī likšu punktu, jo pirms 15 uh, gadiem es uh, zvejoju Kabaverdē, un tas bija ļoti jauki, bet nerakstiet to protokolā. Paldies! Monsieur Torvalds. Valsikums. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Zilsēmniecības komitejā notika ilgas diskusijas par haitīvu uz vēju, bet es eh, ceru, ka nākamreiz eh, Taranda kungs sapratīs, ka šī nav īstā vieta, kur par to runāt. Vienīgais, ko es varu teikt atzinuma sagatavotājiem, ir tas, ka es viņu aps, apsveicu ar uh, Portu futbola klubu klubu uzvaru pār um, Minhenes Bavāriju vakardien. Dans le genre, le Barça a battu le PSG. Jā, jā, jā, un uh, Barça un uh, Paris Saint-Germain arī spēlē. Vai notiks vēl viens mačs, uh, atbildes mačs Parīzē? Labi. Jūs eh, sapratāt, ka šāda tipa nolīgumiem mm, grozījumi nav iespējami. Mēs varam balsot tikai par vai pret, bet mēs eh, nolīgumā nekādas eh, izmaiņas nevaram ieviest. Labi. Tagad gaidot uh, Georgievas kundzi, kura stāstīs par uh, maksājumu plānu. Es eh, labprāt eh, pastāstīšu par savu ziņojumu, kur jūs man esat uzticējuši. Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot eh, Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu. Šis atzinuma projekts, kuru es jums iesniedzu, konstatē, ka Lisabonas līgums pēc sava satura, pēc savas būtības ir īstenots tikai daļēji, vismaz budžeta jautājumos. Un tieši tāpēc, ka pietrūks pašu resursu. Un tāpēc es aicinu Eiropas Savienības padomi izmantot uh, 48. panta 7. punktu un 312. pāntu otro punktu reglamentā uh, atceļot vienbalsības uh, principu balsojot par daudzgadu finanšu plānu uh, nākamajā apstiprināšanas reizē. Padome nevar pildīt savas likumdevēja funkcijas šādā ziņā, un, un tas ir noformulēts 15. pānta 5. punktā līgumā par Eiropas Savienības darbību un 2014. un 2020. gada daudzgada finanšu plāna apstiprināšanā padome mm, apstiprināja to programmu saturu, ko finansē Eiropas uh, Savienība. Mm, tā ir arī Eiropas parlaments prerogatīva jo tur iet runa par nacionālo finansējumu, nevis uh, par pašu resursiem, kā to pārāds uh, Eiropas Savienības līguma jau kopš Romas līguma, un tāpēc mums pēc uh, gara un būtības jāatgriežas pie līguma noteikumiem. Es domāju, ka būtu jāteicas, jāatsakās arī no maksājuma saistību uzkrāšanas jo no tā cieši Eiropas Savienības budžets pārkāpjot uh, 310. pantu un 323. pantu līgumā par Eiropas Savienības uh, darbību, un tas apdraud arī Eiropas Savienības uh, autoritāti. Un tāpēc mēs meklējam, mm, vēlamies panākt vienošanos samierināšanās periodā ir jāuzsāk trialogs un ir jāvienojas par nesamaksāto rēķinu apmaksu. Un tāpēc es domāju, ka Eiropas Savienības budžeta izmantošana kā garantiju šajā tirgu, izmantojot šos instrumentus, piemēram, finanšu atbalsta instrumentu, maksājumu bilanci, Eiropas eh, finanšu stabilitātes instrumentu un, eh, piemēram, eh, garantijas mandātiem un tam līdzīgi mm, ir novedušas Eiropas Savienību parāda situācijā, radot budžeta nestabilitāti, ko aizliedz līgums, un pretēji ierastajā praksē līgums pārēdz uh, iespēju apstiprināt uh, daudzgadu finanšu plānu piecu gādu posmam, nevis tikai septiņiem gadiem. Un ir nepieciešams, lai nākotnē DFS uh, finanšu plāna apstiprināšana atbilsta parlamenta mandāta termiņam. Un tādas ir tās idejas, ko es piedāvāju. Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti pārliecinošiem, jo komisijas priekšsādātājs ir ļoti skaidri norādījis, ka viņa, uh, viņš savu piecu nākamo darbības gadu laikā negrasās piedāvāt nekādas uh, izmaiņas līgumos, un tāpēc ir nepieciešams izmantot tās iespējas, ko piedāvā Lisabonas līgums. Es atklāju diskusijas Danokungs priekšsēdētāji. Nu, protams, es pilnībā jums piekrītu par to, ko jūs eh, teicāt par nacionālajām iemaksām un par to, ka ir nepieciešama pašu resursi. Mums ir jābūt uzstājīgiem šajos jautājumos. Un jums ir arī mans atbalsts. Bet no otras puses, eh, es eh, neesmu Lisabonas līguma speciālists, tomēr man rodas jautājumi par Eiropas Uh, iespējām um, izmantot dažādas ēkas savas darbības nodrošināšanai. Un tā ir interesanta iespēja par Eiropas Savienībās uh, iespējama aizņemties naudu. Es domāju, ka šo jautājumu vajadzētu papētīt. Paldies, Danokungs! Alīkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī piekrītu jūsu komentāriem. Atzinumā, kuru jūs esat sagatavojuši, ir iekļauti elementi, kas attiecas uz maksājumu plānu, kas uh, Eiropas uh, budžetam ļaus atgriezties um, pie ilgspējīgas situācijas un tas ir būtiski ne tikai plānu sastādīšanai, lai atrisinātu šīs problēmas, bet arī, lai veiktu pasākumus, kas ļaut izvairīties no līdzīgas situācijas atkārtošanās nākotnē. Ir vairāki faktori, kas tika pieminēti šīs problēmas sācinājuma epopējā 2013. un 2014 14. gadā, bet tas eh, tikpat lielā mērā neatiecas uz eh, budžetu 2015. un 2016. gadā, kad mēs plānojam pamazin, pamazām samazināt nesamazināto parādu apjomu, un tas prasīs budžeta grozījumus nākotnē. Uh, Tas saistās ar uh, pašreizējo kohēzijas politikas īstenošanas ciklu, jo tur ir zināmas uh, aktivitātes paaugstināšanās, pazemināšanās, un, un tas ir jāņem vērā jau pašā plānošanas perioda sākumā. Es domāju, ka ir jādomā par vēl vienu iespēju, kuru varētu attiecīgās, attiecīgos formos apspriest. Un te es domāju, uh, pieejas maiņu attiecībā uz daudzgadu finanšu plānu. Konsekventi DFS tiek gatavoti reizi septiņos gados, bet mums vajadzētu padomāt par iespēju izmantot kaut kādu ritošu sistēmu, kur visiem DFS būtu līdzīgs darbības laiks, bet eh, lai viens, viena DFS zināmā mērā pārklātu, jeb dublētu iepriekšējo DFS. Un tas ļautu izvairīties no šīs problēmas, ka ir darbības aktivitātes kāpumi un kritumi. Un, protams, dokumentā jūs pieminat vairākas idejas, es tāšu nekomentēšu, bet šādu pasākumu pienācīga īstenošana ļautu izvairīties no tām problēmām, ar kurām mēs esam saskārušies budžeta komitejā sākot no 2014. gada. Mēs nevēlamies eh, šādu problēmu atkārtošanos nākotnē. Paldies, Alīkungs! Es eh, priecājos ka pie mums ieradusies komisāra Georgievas kundze, un tāpēc mēs eh, šobrīd pārtrauksim šo diskusiju Tong Taunga kungam vārds. Paldies, priekšstādātā. Kos jau pieņēmies? Cenīšos izteikties īsi. Jūsu atzinums arī ir gan īsts, bet tur ir ļoti daudz vērtīgu elementu, piemēram, ierosinājums saīsināt daudzgadu finanšu ietvara garumu, lai tas sakristu ar parlamenta pilnvaru termiņu. Manuprāt, tas būtu milzīgs solis uz priekšu. Un tāpat arī atteikties no vienprātības lēmumos par daudzgad finanšu ietvaru, būtu tas arī būtu solis uz priekšu. Mums kā parlamentam būtu jāizstrādā atzinums kas palīdzētu divināt sakars arī ar citiem partneriem, uh, jo nereti mums pietrūksta pietiekamas problēma analīzes. Es domāju, ka maksājumu, iekrātie maksājumi ir ļoti labs piemērs tam. Jo, nu, to jau tagad apzinās ne tikai parlaments, bet arī padomu, un es domāju, ka tas varētu būt tāds izrāviena brīdis. Es šādi saprotu vēlmi pēc pašu resursiem, bet es nedomāju, ka uh, Um, šīs būtu īstais brīdis, iespējams, vajadzētu pieturēties Montija grupas viedoklim, un e, iespējams, ka tas ir vienīgais veids, kā panākt vienprātību un dalītu pieeju problēmām. Un vēl pēdējais komentārs. Manuprāt, ir e, vēl ar vienu iespējas. Minēts arī budžeta seminārā. Uh, Vēl viena lieta, uz ko varētu pievienot atzinumam. Nu, piemēram, varbūt varētu izveidot kopīgu Baltiju grupu daudzgadu finanšu ietvaram. Tas bija viens no ierosinājumiem budžeta seminārā. Iespējams, ka to būtu vērts apdomāt. Nu, un ir jā, jāpārunās pašreizējā situācija. Lūk, ir jādomā, kura rast naudu, tas vienmēr ir pirmajā A kategorijā. Nu, lūk, tā tas ir, un tā pašā laikā mums tas īsti ārtīgi neliek justies. Un tāpēc es domāju, ka īpaši jau šajā komitejā ir vērts vēl par to noturēt diskusijas, jo to saskaramies atkal un atkal. Paldies, un tagad vēlreiz vārds uh, Fernandes kungam īsam komentāram. Ar kungi esta, esta proposta. Paldies. Es gribētu apsveikt šādu te priekšlikumu un uh, apsveicu arī ar referentu ar visām paustajām idejām dokumentā. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi uzsvērt demokrātisko leģitimitāti jauns parlaments, ir jauns komisijas sastāvs un virzību uz jaunu veidu daudzgadu finanšu ietvaru. Un es domāju, ka parlamentam būtu jābūt savai teikšanai. Mums jānodrošina pietiekama elastība daudzgadu finanšu ietvarā. Un arī vienprātība ir svarīga ideja, tāpēc tiešām prieks, ka referents ir uzsvērs šos jautājumus. Vēl kāda svarīga lieta. Ja viena dalībvalsts varētu bloķēt kaut ko tik svarīgu kā daudzgadu finanšu ietvaru, nu tad rodas jautājumi par to, vai ir vērts šādu te vienprātību saglabāt. Ir jādomā par iespējamo ietekmi. Jo daudz, kad finanšu ietveram, tomēr ir milzīga ietekme uz uh, Eiropas Savienības ikdienu. Šīs debats līdz ar to beidzam. Gribu teikt, ka lūk, mēs šeit runājam galu galā par Eiropas Savienības tad kopējo situāciju. Mēs runājam par 45 miljardiem aizņ, aizņemtu līdzekļu. Un tas, protams, nepieciešams, lai garantija fonda nodrošinātu, ko piedāvā Eiropas Savienība. Un tas, protams, viss arī sasaistās ar šo neapmaksāto rēķinu jautājumu. Būtu labi precizēt arī šo jautājumu par nekustamo īpašumu. Tieši tāpat kā jūs, es esmu informēts par Eiropas kopienu tiesas nolēmumu, ka, lūk, e, šis Luksemburgas gadījums un Luksemburgas aktivitāte sadarbībā ar ES iestādēm jo šobrīd aizņēmumi nenotiek tiešā veidā, tas noteikti ar kaut kādām papildus aģentūrā tā, un tā tālāk, bet tas nav tas labākais veids, kā nodrošināt pārskatāmību. Un labāk tad būtu, ja dalībvalstīm būtu katram kaut kāda valsts konti, kas tad būtu skaidri saprotami un izskaidrot situāciju. Bet līdz ar to mēs droši vien vēl pie tā atgriezīsimies. Un šis maksājuma plāns savukārt, par to mēs runāsim vēl pēc brīža, jo, protams, ka Žorģevs kundze tieši tāpēc ir pie mums ieradusies. Mēs darīsim visu, kas iespējams, lai pārvaldību uzlabotu šai ziņā, bet, protams, ir vajadzīgi attiecīgi vienkāršojumi. Ir pilnīgi skaidrs, ka katra daudzgad finanšu plānu pieņemot, atkal tiek visa sistēma schēma pārskrīt, tas pilnīgi nepie kā nenovada. Un tad, attiecīgi, investīcijas aiz, aizkavējas, nav šī prognozējumība, un tas nav racionāli. Tāpēc vajadzētu būt tādai ļoti gludai pārējai no viena finanšu plāna uz otru, lai izvairītos no šāda veida satracinājumiem. Un tas ļautu mums katrā ziņā nodrošināt gan nodarbinātības uzlabošanos, gan izaugsmu un tā tālāk. Un tālāk runājot par komisiju un par šiem eh, kredītapropriācijām. Nu, viņi, protams, eh, skatās uz kaut kādiem zināmām kategorijām un neskatās uz tām kategorijām, kur vēl notiek pārdalīšana starp valstīm. Tiek meklēta šādas maksājuma iespējas, lūk, kā jau teicu, garantija fondam. To nevar darīt ne KLP, ne kohēzijas eh, jomās Bet uh, to var darīt tikai tajās, kas ir tādas pārnacionāls joms, un tāpēc arī mēs nonākam pie šī jautājuma. Nākamā nedēļa būs arī tāds uh, debriefings par semināru, kas notika, nu, un uh, Fernandeša kungs jums vienkārši paldies par šo precizējumu. Grozījumi par šo atzinumu projektu jāiesniedz līdz 22. aprīlim, un balsojums notiks 6. vai 7. mājā, ja varbūt 26. mājā, bet par to vēl būs informācija tālāk. Bet nu tālāk, Džordžas kundze, es priecājos jūs šeit redzēt, došu jums vārdu, lai jūs pastāstat mums par šo ļoti svarīgo jomu. Un taču atceramies, ka 2015. gada budžeta, komiteja, budžeta kontekstā esam teikuši, ka ir jānokārto šie uh, šis jautājums ar nenomaksātajiem rēķiniem. Ir jā, beidzot jāizbeidz mm, šī situācija. Un komisārs kundze, nu pastāstiet mums lūdzu, kāds tad ir jūsu plāns, kāds varētu notikt, un paldies par sadarbību. Jums vārds. Merci, monsieur le président. Uh, uh, I... Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā es e, gribētu atsaukties uz vakardienas balsojumu par e, pirmā budžeta grozīšanu. Un gribu pateikties e, Tomā kundzei un Fernandes kungam un arī jums priekšādātāji par tādu ļoti skaidro vadību, kas ir nākusi no parlamenta. Lai mēs varētu laicīgi apstiprināt šo grozīto budžetu. Nu, lūk, un tagad labprāt ķeršos pie maksājuma plāna. Kā jūs jau teicāt, tas ir tiešām būtisks elements, lai vienotos par šī gada budžetu. Tas, ko mēs esam paveikuši, kā jūs redzēsiet arī prezentācijas gaitā, ir vērtīgs sasniegums, un mums to būtu regulāri jāatkārto, jo tas eh, palīdz eh, saprast eh, aktuālās problēmas un risināt tās pirms tās kļūst pārāk sarežģītas. Gribu atvainoties jau iepriekš par to, ka ir nelielas izmaiņas tajā, ko es jums stāstīšu, un tajā, kas ir drukātajā prezentācijā. Tāpēc varbūt labāk klausieties tajā, ko es stāstīšu, un Nu, pārāk nepieturēties pie drukātās prezentācijas versijas. Tad, kad eh, es šodien pati šorīt gatavojos um, prezentācijai, tad mazliet pārkārtoju slaidus. Sākšu ar definīcijām, proti, kas tad ir šis te backlog, log, jeb um, iekļaujušies nenomaksātie maksājumi, runāšu arī par tendencēm um, dažādajās kategorijās, un tāpat runāšu arī par um, darbībām, kādas esam īstenojuši, un arī pāris secinājumi. zināms, ietvars, kopaina. Un, protams, labprāt dzirdēsim arī jūsu viedokļus. Sāksim ar definīcijām, kas tad ir šis backlog. Tie ir neapmaksāti pamatoti maksājuma prasījumi gada beigās, kas nav iekļaut šajā te backlog. Tie ir prasījumi pirms noslēgšanas vai arī izdevumi, kas ir apmaksāti pirms finansējuma posmā. Uh, Kas tad būtu normāli šādā te backlog gadījumā? Nu, tie ir maksājumi, kas, maksājumi pieprasījumi, kas ir saņemti pārāk vēlu, lai tiktu apstrādāti. Tas ir normāli, bet kas tad būtu tāda nenormāla situācija? ir neapmaksāta maksājuma prasījuma un maksājuma apropriācijas vai likviditātes trūkuma dēļ. Nu, lūk, mēs visi zinām, ka kategorija 1B ir tā, kurā ir lielākā daļa problēmu ko šis grafiks parāda. Šis grafiks ļoti skaidri paskaidro, kas izraisīja problēmu. Un pašā augšā ir eh, jaunie prasījumi, kas ir saņemti gada gaitā, gadu gaitā. Nu, un, protams, plānošanas eh, perioda noslēgumā prasījums skaits pieauga, un eh, tas augstākais punkts bija 2013. gadā. Nu, lūk, un eh, tad, kad programmas eh, tuvojās beigām, tad eh, maksājumu skaits pieauga. Un šie iekājušies nenomaksātie maksājumi tā vietā, lai samazinātos, palielinājās to skaits. Nu, un tad jaunajā plānošanas periodā mums bija tāda daudz saspringtāka budžeta vide. Nu, un jāatzīst, ka tam nebijām gatavi. Pārējie divi elementi šajā te grafikā arī ir interesanti. Viens no šiem elementiem ir prasījumi, kas ir saņemti pēdējās desmit kalendārās dienās, gada beigās. Nu, lūk, un uh, mēs redzam, ka arī pēdējās gada dienās prasījums skaits pieaug, un te ir parādīts arī apturēto vai pārtraukto maksājumu līmenis varētu domāt, ka mēs mākslīgi to darām, un jāsaka, ka jā, 2014. un 2015. gadā šos te apturēto vai pārtraukto maksājumu skaits ir pieaudzis, bet tai pašā laikā mums ir bijis jāveic vairāk maksājumu kopumā. Lūk, tā kā tas nav tāds būtisks faktors. Tālāk nākamais attēls, nākamais slaids, kas skaidro Tātad mēs nonācām līdz 24,7 miljardiem eiro 2014. gada beigās um, iekrājušajos um, neapmaksātajos maksājumos. Lūk, mums um, bija 23,4 miljārdi, kas nāca no 2013. gada, un uh, 29,5 un 23,7 um, 4% bija no prasījumiem, kas tika saņemti novembrī un decembrī. Tāpat mums bija 46,6 miljārdi autorizēto maksājumu apropriāciju. Nu, un, paldies Dievam, mums bija arī 5 mm, miljardu pastiprinājums maksājumu apropriācijām. Nu, un tā rezultātā 24,7 miljardi eiro kā 2016. gada beigu šis te backlog. Uh, Ko tad mēs sagaidām no nākotnes, eh, ko mēs eh, plānojam, balsoties uz dalībvalsts sniegto informāciju un mūsu paveikto, mēs sagaidām, ka 2015. un 2016. gadā kopsumā aptuveni 38 miljardi jaunu prasījumu maksājumu apmaksāšanai tiks saņemti. Um, tā ir liela daļa, jau 95% no programmām, kas nāk, un 5 eh, atlikušie procenti tiks nomaksāti 17. līdz 19. gadā. Uh, lielāko daļu prasījumu saņemsim šogad. Visticamāk, balsoties uz prognozēm par 35 miljārdu vērtiem maksājumiem un eh, vēl 3,5 miljārdi 2016. gadā. Tad šī atlikusīs summa būs 95%. Kā jau teicu, tad 17. 90. gadā būs eh, jānomaksā atlikušie 5% noslēguma maksājumu Nu, un šeit tas nezināmais mainīgais, kas ir cieši jāpatur acīs, ir ikgada saistības un noslēgšanas temps, sākot no 2017. gada. Balsoties uz šī gada pieņemto budžetu, mēs pieņemam, ka gada beigās mums šis backlog pieaugs līdz 20 miljardiem eiro. Nu, un eh, te nonākam pie tāda ļoti svarīga vēstījuma. 2006. gada budžetā būtu jāiekļauj 23,5 miljardi eiro, lai nosektu šajā gadā nenomaksātos maksājumus. Tā lai eh, būtu eh, tikai jāpaturprātā līdzekļi ārkārtīgi vēl iesliegtiem prasījumiem 2006. gadā, kas būs jānomaksā 2007. gada sākumā. Ļoti svarīgs ir atbilstošas maksājuma apropriācijas, kas ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu 2014-2020 gada programmu atbilstoši īstenot, un lai mums nebūtu tā, ka šī gada problēmas vilktos mums līdz vēl nākamajā plānošanas periodā. Nu, lūk, un šīs aplēses mēs iekļausim arī mūsu 2016. gada budžeta projektā. Uh, Nākamajā attēlā mēs varam redzēt, eh, kāda ir maksājumu evolūcija kohēzijas politikas jomā. Grafiks ir nu, tāds pats par sevi saprotams. Mums aplēs ir tāds, ka 2016. gadā ab, varēsim atbrīvoties no šīs te pār, šī te pārmērīgā iekārto maksājumu skaita bet, nu, tikai tad, ja mums būs atbilstošs budžets 2016. gadam. Tālāk otrā kategorija. Šeit Eiropas lauksaimniecības garantija fonds. Te nav diferencētas apropriācijas, nav arī šo te backlog, jeb uh, iekrāto neapmaksāto maksājumu. Arī lauka attīstībā nav līdz šim iekrājušos neapmaksātu maksājumu, bet šāds risks pastāv šī gada beigās, tāpēc ir jāsadarbojas ar dalībvalstīm, lai tā izvairītos. Tālāk, zivsainiecības fonds. Mēs sagaidām, ka šeit iekrātie nenomaksātie maksājumi samazināsies. 2016. beigās tie bija 434 miljoni, un šī pagājušā gada beigās 331 miljonus. Ceram, ka līdz 2006. gada beigām būsim no tā visa tikuši vaļā. Tālāk, 2A kategorija, tā esam īstenojuši mīkstināšanas pasākums. Mēs varam tā darīt, un komisijā esam mazinājuši šos te iekrātos maksājumus, un tādējādi arī esam, um, esam uzdājuši uh, procentu maksājumus. Tā nav laba prakse, bet nu ir skaidrs, ka 2014. un 2020. gada programmas um, tikai uzņem apgriezienus un um, pieaugs. Uh, neapmaksāto saistību apjoms. Nu, ir jāstrādā šogad, lai stabilizētu viens A kategorijā situāciju. Tālāk ceturtā kategorija. Šeit ir dažādi instrumenti, piemēram, humanās palīdzības instrumenti, tie ir gada instrumenti, un šeit es atkal gribu teikt paldies parlamentam. Uh, mēs esam īstenojuši pašsvarīgāko piesardzības pasākumu, proti salīdzvarot saistības ar maksājumiem, un tā darot, šī te plaisa ir aizdarīta budžeta apropriācijās. Bet, ja mēs skatāmies uz attīstības instrumentiem, nu, tad redzam, ka tur līdzekļu nepietiek. Nu, man jāsaka, ka negatīvas ietekmes mazināšanas pasākumi nav eh, varējuši novērst eh, to, ka iekrājas nenomaksāts maksājumi. Nu, tagad aicinu pāriet pie tāda ļoti um, informatīva slaida. Te ir redzams, ka viens A kategorijā mēs vairāk vai mazāk sakojam tām pašām tendencēm kā kohēzijas jomā. Lēnāk, bet tomēr mm, iekrājot to neapmaksāto maksājumu skaits samazināts. Ceturtajā kategorijā mums ir problēmas, situācija nav tik laba. Pasaulē problēmas tikai pasliktinās un eh, diez vai tuvākajā laikā būs kāda uzlabojuma. Tāpēc runājot par 2016. gadu budžetu, ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ka nu nevaram mēs eh, darīt to, ko parasti darām. Tātad tā, eh, nauda, kas nenonāk tieši dalībvalstu kabatās, tad padomi to tā ļoti valstis sadala. Tāpēc, ja mēs tā darīsim, tad mēs varam apdraudēt daudz sākārtīgi svarīgas eh, programmas, eh, kas eh, palīdz ne tikai iedzīvotājiem citur pasaulē, bet arī nodrošina mūsu drošību. Vakar bija ļoti skumji noturēt klusumu brīdi par godu šiem te 400 bēgļiem, kas ir noslīkuši, mēģinot sasniegt Eiropu. Tas ir tiešām skumji, un ja vien mēs neturpināsim censies risināt problēmu tās saknē, nu tad jāsaka, ka tā tikai pasliktināsies. Tas ir viens no mūsu drošības politikas stūrakmeņiem. Tālāk pāriešu pie um, mācībām, ko esam guvuši no mūsu darba, uh, proti aktīva maksājuma pārvaldība. Uh, Viss ir diezgan vienkārši. Mēs eh, nevaram eh, ļaut, lai maksājumu grafiki attīstās paši uz savu galvu. Mums tos ir aktīvi jāpārvalda. Nu, un tas ir tas, ko mēs esam šogad darījuši, un mums ir jāturpina tāpat rīkoties arī turpmākajos gados. Mm, ir jāplāno budžeta saistības visu gadu, ir nepieciešams pirmsfinansējums eh, tāpat ir ātri jārīkojas, lai atgūtu nepamatot izmaksātus līdzekļus. Un ir arī piesardzīgākai jāpārvalda procentu maksājumi un eh, pirmsfinansējuma maksājumi. Iepriekš eh, šie tie avans maksājumi parasti bija pat 40%. Tad, kad mums bija ārkārtīgi daudz naudas, tad kādreiz eh, runa bija pat par 80-85%. Lūk, bet. Uh, Nu, jāsaka, ka ne visiem tas ir nepieciešams. Mazām organizācijām varbūt šie tēvāns maksājumi ir nepieciešami lielāki, savukārt lielas organizācijas var tikt galā ar mazākiem pirmsfinansējuma maksājumiem. Nu, tas ir lielā mērā attiecināms arī uz programmām un dalību valstīm. Esam spēruši arī divus soļus, lai iespējami labāk izmantot maksājumu gala termiņus. Un tāpat ir runa par publiskajiem konkursiem un rezultātiem. Tie ir tādi force majeure pasākumi. Uh, Nākotnē es aicinātu iespējami mazāk izmantot šos pasākumus un tā vietā koncentrēties uz eh, manis iepriekš izklāstītajiem. Par secinājumi, balstoties uz mūsu darbu. Kurp tad dodamies? Gribam samazināt šos te neapmaksātos iekļaujušos maksājumus. Lielākā daļa no tiem ir koncentrēta viens B kategorijā. Es zinu, ka es atkārtojos, bet uh, nu, tas ir izdarāms tad, ja mums būs 2016. gada budžets piesardzīgs. Lūk, tam nav jābūt milzīgam, tam ir jābūt kurš vienkārši tādam labi plānotam, lai mēs varētu risināt uh, šo te problēmu ar uh, nenomaksātajiem maksājumiem. Un es domāju, ka tas ir uh, labs pamats visām trim institūcijām sadarboties, veidojot 2016. gada budžetu Mm, jau esam norādījuši, ka mums ir nepieciešams budžets, kas ļauj samazināt šos nenomaksāto maksājumu skaitu, un ir nepieciešams arī tāds budžets, kas varētu ļaut risināt iespējamas uh, ārkārtas situācijas ceturtajā kategorijā. Mācības, ko esam guvuši, nu, četras tādas ir. Pirmkārt, jau vienošanās par DAB 3 uh, bija ārkārtīgi svarīga lai stabilizētu šo situāciju ar eh, iekrātiem maksājumiem. Jūs esat tiešām uzstājuši uz eh, šo lietu, un eh, mūsu visu kopā paveiktais ir ļoti būtisks. Jo citādi mēs nevarētu pat domāt par šīs problēmas risināšanu. Tālāk aktīva pārvaldība, ko izsano komisija, ir ierobežojusi kaitējumu. Nu, un eh, tā ir jārīkojas, cik vien ilgi nepieciešams. Un jāsaka, ka visticamāk, nu, tā vienmēr būs nepieciešams rīkoties, jo diez vai mūsu budžeti uh, īpaši pieaugs, vismaz manu pilnvaru termiņu laikā. Treškārt, ir svarīgi ātri īstenot kohēzijas politiku. Tas ir svarīgi gan ekonomiskā ziņā, gan arī, lai eh, glūdi īstenotu kopējo ciklu. Uh, Mums ir jāstrādā kopā ar dalībvalstīm, lai apturētu līdzekļus, lai izmantot līdzekļus labāk un raitāk, nevis eh, tikai pēdējo gadu pēdējās dienās. Un tas varētu būt arī palīgs izkļūšanai no krīzes. Tāpat arī autorizēto maksājumu apropriācijām ir jābūt pietiekamām. Viena lieta, ko esat lūguši jūs mums darīt, un es esmu priecīgi jums teikt, ka mēs to arī darām, uh, Mēs uzlabojam mūsu prognozēšanas spējas, um, uzlabojam mūsu aplēses un mūsu uh, spēju regulāri pārbaudīt tendences, pamanīt uh, kaut kādus sagrus brīdinājumus, signālus un uh, censties izvairīt no šādiem te um, lieliem uh, nenomaksātu maksājumu apjomiem. Lūk, vēlreiz gribu teikt jums paldies uh, par sadarbību, labprāt, uh, protams, atbildēšu uz jūsu jautājumiem un, protams, gaidu arī starp institūciju starp institūciju diskusijas par šo lietu maijā. Paldies! Merci, Madame la Vice-Présidente. Liels paldies, godātā komisāra, par to, ka likāt mums šo plānu priekšā. Nu, tā rezultātā šķiet, ka 2016. gadā nonāksim pie diviem miljardiem nemaksātu rēķinu, kas, protams, mm, bez šaubām ir daudz loģiskāk un saprātīgāk. Uh, nekā tas 21 miljards, kas tika no 2014. gada pārlikt uz šo gadu. Un tas tikai vēl palielināja šo kopējo nesamaksāto rēķinu slogu. Un tagad došu vārdu Gardeza Balskundzē, lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Komisārs kundze, paldies, ka esat ieradusies un ka likāt priekšā mums šo prezentāciju dokumentu. Jo beidzot, tad no nu ar to esam guvuši kaut kad tad priekšstatu par to, kas notiek ar maksājumu plānu un šo backlogu, jeb iekrājušamies rēķiniem. Mēs esam prasījuši risinājums jau kopš iepriekšējā sasaukuma. Mēs teicām, ka tāds nedrīkst turpināties, bet nu, mēs beidzot tagad mūs rīcībā ir kaut kādi instrumenti šīs situācijas uzlabošanai. Nu, tā ir tiešām tagad tāda kopaina, tāds kā momentu uzņēmums Bet jāsaka, mums nav nekādas šobrīd nojausmas par to, kas notiks nākotnē, nu 2016. gadā. Nu, droši vien tad nebūs īpaši daudz nenomaksāt maksājumu nu, no tiem iepriekšējiem laikiem, nu, iepriekšējā daudzgad finanšu plānas laika, bet, kad skatāmies uz kohēzijas politikas jomu, tad redzam, ka ir arī rēķini bijuši visai maz, tāpēc 2016. gads varbūt būs vienīgais gads, kad mums nebūs problēma ar nenomaksātajiem rēķiniem, bet tā atkal var sāsināties, jo tagad 14. 15. gadā mēs izmantojam to gadu līdzekļus, lai tad nomaksātu šos nenomaksātos rēķinus. Kā jau teicu vakar debašu laikā, kad runājām par finanšu eh, plāna pārskatīšanas jautājumiem, Un tad varbūt mums vajadzētu domāt tikai par 16. gadu, bet var par 3 gadiem, kas tam sakos, jo pašreizējā ietvarā bija tāds maksājuma līmenis, kas bija zemāks par saistību apropriāciju līmeni. Tas jāatminas, un turklāt par tādu gluži ierastu lietu kļūst arī tas, ka īstenošanas apgūst līmenis ir ļoti augsts. Un tāpēc pastāv iespēja, ka ir tāds tomēr, nu, tāda plaisa starp uh, maksājumiem un apropriācijām. Papildus, tāpat laikā mums ir jāparedz mm, šie 20 miljardi, kas vēl nav samaksāti. Un 2012. gadā mums vajadzēja ņemt līdzekļus no vecā finanšu plāna, jaunā finanšu plāna sākumā vakar veicām pārskatīšanu, bet tā vien šķiet, ka mēs to visu tikai pastumjam uz vēlāku laiku, visu šis īstenošanas programmas un tā tālāk. 2016. tāpēc, kā jau es saku, var izskatīties, ka tāda mirāža, bet man tajā visā pietrūkst kaut kā. Eh, jo, lai gan, protams, tas viss ir ļoti liederīgi un tā tālāk, un arī jādomā, ka padomu to ņem vērā, bet man tajā visā pietrūkst šī nākotnes analīzes elementa vai kaut kādu iespējamu plānu attiecībā uz to, lai šādas situācijas neatkārtotos, atkal šie līdzekļi, šie rēķini neuzkrātos, jo mēs taču nezinām, kas tad īsti atkal notiks. Tā vien izskatās. Mēs zinām, kas notiks arī šī finanšu gada e, plāna beigās. Nav jau pirmā reize. Nu, un tāpēc visa šai informācijas gūzmā ir pāris lietas, kas man šķiet visai acīm redzams. Nu, pirmkārt, šie trīs miljārdi soda naudās. Nu, varbūt tas nav tāds īpaši liels skaitlis, bet tomēr visai apkaunojoši, ne? Eiropas Savienībai maksāt soda naudu. Mēs turklāt pēdējā laikā runājam tik daudz par Junkera plānu, ne, par visiem tiem plāniem attiecībā uz garantija fonda izveidi, un tas var apdraudēt mūsu reputāciju, jo šī soda nauda, tas pilnīgi noteikti ir risks. Tā tiešām ir kā tāds kauna traips, nezinu, mūsu liecībā tāds divnieks. Nedrīkstam pieļaut to, ka ceturtajā kategorijā ir kaut kāda aizkavēšanās, tieši tā kā tika teikts. Bet nu šķiet, ka ar to vien at, nevaram atrasināt visas šīs lietas. Nu, viss liecina, ka situācija tikai un vienīgi pasliktināsies. Jūs teicāt, lūk, mums ir jāizturas eh, piesardzīgi pret visiem šiem eh, kontiem un tā tālāk. Nu, jā, mums kā budžeta iestādē jāstrādā ar to, kas eh, mums ir pieejams. Jāskatās uz to, ko jūs tagad nedrīkst iet pret tiem lēmumiem, ko mēs kā parlaments esam pieņēmuši. Mēs taču galu galā vispirms izsakām saistības, un pēc tam nākam jāveic maksājumi pamatoties šīm saistībām, bet jums iznāk jāstrādā pavisam otrādi. Jūs skatāties, cik ir maksājumi, pēc tam mēģiniet kaut kā piesaistīt saistības. Mm, nu, tas ir visai dīvaini. Bet tas svarīgākais ir tas, ka mēs nevaram atļauties kavēšanos ar visām šīm uh, konkursu izsludināšanām un tā tālāk, tā, tikai tāpēc, ka mums, lūk, nav līdzekļu, kā to apmaksāt. Kā jau teicu, mēs neesam īsti tomēr apmierināti, jo nav skaidrs, kas notiks tālāk. Paldies, saka priekšādātājs Mankas kungs, nākamais runātājs. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, un es pateicos arī komisijas viceprezidentē Es pateicos jums par to, ka jūs par šo problēmu gādājat. Protams, jūs to nesat radījusi. Šī situācija ir ārkārtīgi sarežģīta, un es esmu pārliecināts, ka risinājumu mēs atradīsim. Bet īstais risinājums būtu Eiropas Savienības finansējuma sistēmas mainīšana, lai mums būtu pašiem savi resursi un lai mēs nebūtu atkarīgi no politiskās situācijas atsevišķās dalību valstīs. Un tagad viens jautājums. Pirms Dažiem mēnešiem mēs te uzklausījām Nacionālo parlamentu deputātus, Francijas, Spānijas deputātus, kas darbojas uh, savas valsts pārvaldē, un viņiem ir līdzīgas problēmas, viņi nevar apmaksāt savus rēķinus. Tāpēc mums uh, ir jāuzdod sev jautājums, kurš tad uh, dalību valstīs šo problēmu rada. Atsevišķās valstīs tā ir pati valsts, Citās uh, dalībvalstīs mēs redzam, ka um, slimnīcas uh, iestādes pašas maksā savus rēķinus, un tas rada nu, papildus uh, jautājumus. Tas tas jautājums, ar ko mums vajadzētu strādāt. Katrai valstī vajadzētu pastāstīt, ka, kur tieši šīs problēmas ir radušās. Paldies, Mankas kungs, nākamais runātājs. Uh, oui, monsieur le président. Priekšādātāji, paldies. Komisārs Kunze. Paldies par šo prezentāciju. Ļoti skaidrs, tā bija ļoti tāda didaktiska, precīza. Mans pirmais jautājums ir saistīts ar Gardijas Zabals kundzes izteikumu. Viņa teica, lūk, 2016. gadā situācija būs labāka bet netiek nekas runāts par 17, 18 gadu, tieši tā kā viņi teica, 2019 gadu, un tāpēc, manuprāt, 2016 gads būs tikai tāds izņēmums kopējā tendencē. Ja ņemam vērā to, kāda pastāv saiknes starp saistībām un maksājumiem, nu, nav atbilstības. Man, tā teikt, ir nedaudz problemātiski izprast to visu. Nu, šis ir lūk tāds nenokārtoto maksājumu sakārtošanas plāns bet tas drīzāk gandrīz ir tāds nākotnes, ne, tas nav tāds nākotnes ne, neapmaksāto rēķinu nokārtošanas jautājums, tikai lai kaut kā šo pašreizējo problēmu sastutētu. Bet varbūt tiešām vajadzētu mazliet tādu tālāku perspektīvu. Jāsaka, esmu mazliet vīlies, jo neredz, ka tāda kopēja tendence līdz pat finanšu plāna beigām tiks nodrošināta šai jomā. Un es arī neredzu, kur tad šeit pastāv šī, eh, šī nu, sas, sakārtošanas stratēģija, jo tas nē, te mēs tikai runājam par tādu ielāpu uzlikšanu, tā viens šķiet. Es tiešām neredzu šādu sakārtošanas plānu, nu, ja tā to varētu teikt. Man interesē šie nākamie gadi - 17, 18, 19. Protams, līdz pat 2020. gadam mums ir jārunā šeit. Tas ir pirmais. Tālāk vēl viens jautājums, par kuru runāju arī vakar plenāru sēdē. Viens no mehānismiem, kas lika mums nonākt pie šīs situācijas, ir tas, ka mēs katru reizi finanšu gadu sākumā sākam atkal no nulles. Vai tiešām tas ir tas labākais, viedākais risinājums? Nu, nevar taču visur tā nogriezt kā ar nazu laika gaitā. Nu, piemēram, eh, ir kaut kādas asamblejas, eh, kaut kādi grupējumi un tā tālāk. Nu, eh, nevar būt tā, ka, ka tas viss vienā brīdī tiek nogriezt kā ar nazi. Vajadzētu tādu rotējošu tiešām, nu, ka, nezinu, puse vienā brīdī, puse otrā brīdī nomainās citā momentā. Uh, Līdzīgi tā kā tas notiek rotējošā kārtā, piemēram, kodām senāta vēlēšanām. Nu, visi senatori netiek pārvalot vienā dienā. Un tad situācija varbūt būtu labāka. Jūs neredzat, kā mēs atkal izvarīsimies no tā, ka būs kaut kāds sastrēgums ar maksājumiem, ņemot vērā, ka visas šīs programmas, protams, īstenos ar nelielu kavēšanos un tā tālāk, un beigās šie rēķini atkal tiks iesniegt ar kavēšanos. Atkal mēs spēlēsim šo jojo spēlīti. Uh, Un tad 16. Eh, gadā viss būs labi, 17. 18. atkal kaut kas saies greizi. Un tāds mans jautājums tāpēc ir šāds. Un to es, protams, uzdod arī saviem kolēģiem. Ja Vai šis nav tāds, es nezinu, tā kā tādu e, neapmaksāto rēķinu iepriekšējas paredzēšanas variants? Nāk, Turmes, eh, Fernandeša kungs. Paldies! Es gribētu komisijai teikt, lūko. Mums ir vajadzīgi konkrēti risinājumi, un budžeta komitejā mēs, protams, arī cenšamies rast risinājumus problēmām. To gribu atkārtot atkal un atkal. Šis sistēma būtu jāatrisina reiz pa visām reizēm. Mēs nevaram to tikai tā novirzīt atkal uz kaut kādu tehnisku jautājumu, lūk, uh, tāpēc tas tā notiek un tā tālāk un tā joprojām, bet tas ir absurdi. Oh, paskat, mums atkal jāmaksā rēķini. Protams, ka tie ir jāmaksā. Un mums nevajadzētu par to vispār satraukties, jo, ja ir bijuši izdevumi, tad attiecīgi ir jāmaz, jānomaksā arī rēķini. Parlaments ir ļoti daudz enerģijas veltījis maksājumu lietu sakārtošanai. Un tam faktam, ka tas faktiski nedrīkstētu būt problemātiski. Jo, ja tiek iesniegti rēķini, pamatojoties uz iepriekš apstiprinātām lietām, tad mums ir jāmaksā visi šie rēķini. Paktum sum servanda. Mēs uzņemamies saistības, tās ir jāpilda. Tas ir lietas, par ko ir bijusi vienošanās starp padomu un parlamentu un komisiju. un nedrīkstam pieļaut to, ka rodas situācija, ka vienīgais veids, kā atrisināt šo jautājumu, ir pārcelt uz vēlāku laiku programmas. To, protams, var darīt, izdarīt. Varam atcelt programmas, bet ir taču jomas, kas ir ārkārtīgi svarīgas, un to tomēr, nu, tas tomēr nebūtu pareizi un vajag patiešām domāt par to, kādas tad ir mūsu prioritātes. 16. gada budžets, protams, ir jānokārto. Mums ir jādomā taču par nodarbinātību, par tādām kategorijām kā viens A pētniecība izstrāde. Mēs runājam arī par eh, iekšējo solidaritāti, ārējo solidaritāti. solidaritāti. Un jūs jau pats te, teicāt, tas viss ir saistīts ar drošības jautājumiem. Vēl viens svarīgs jautājums. Vainojam visu laiku to uz 1B kategoriju, uz kohezijas politiku. Ja mums tās nebūtu, nu tad tādā gadījumā problēma mums nebūtu, tā tiek teikts, bet tā nav taisnība. Jo problēmas nāk no tiem noteikumiem, ko mēs pieņemam jo šis kohēzijas politikas jautājums un arī maksājuma jautājums parasti saistīts tieši ar to, kādā veidā šīs politikas tikuši īstenotas. Mēs autorizējam maksājumus, pēc tam cen, cerot, ka tie faktiski nebūs tomēr tos, nebūs vajadzības veikt. Nu, tas taču ir absurdi. Jo es domāju, ka labu īstenošanas gadījumā šāda veida lietām būtu jābūt veiksmes tādam pamatam. Un mums ir vajadzīgas visas šīs atsevišķās lietas - pētniecība, izstrāde un tā tālāk. Un šīs lietas, diemžēl, netiek vispārāk labi pārvaldītas. Vēl viena lieta. Nevaram to visu atkal vainot uz kohēzijas politiku arī tāpēc, uh, paši taču iztaiz, izstrādājām 2012 plus 3 noteikumus. Vakar pat lēmām par, par virkni maksājumu pārlikšanu uz 2016. gadu. Kā tā jau reize? Un tāpēc šis plāns, kas mēs, protams, cerams, ceram, ka kļūs par tādu patiesu maksājumu plānu, cerams, neapdraudēs izteiktās saistības, neapdraudēs tās programmas, kas ir apstiprinātas, bet ir vēl viens risks šai kontekstā, jo nu vienā brīdī, ja nu mēs eh, neļausim at, uzsāktai programmai tālāk īstenoties, tiks teikts, ka lūk, šīs programmas ir neliederīgas, bezjēdzīgas, jo tās nav iespējams īstenot. Un tad droši vien tā ir bijusi slikta doma jau pašos sākumos, tā tiks teikts. Nu, un tad tas viss apstāsies. Nu, tādas bažas pastāv. Es ceru, ka risinājumu varēsim atrast lai mēs patiešām varam domāt par to, kas ir mums svarīgs, kādas prioritātes vēlamies, kādas programmas vēlamies īstenot. Un tam, ka rēķini tiek apmaksāti, tai būtu jābūt pilnīgi normālai parastai rīcībai, tai nebūtu jābūt kaut kādai politisku lēmumu prasošai mm, precedenta situācijai, nē. Paldies, nākamais runātājs. Paldies, priekšstādātāji. Arī es jums, komisijas viceprezidente, no sirds pateicos par to, ka šodien esat kopā ar mums, ka jūs mums paskaidrojāt zināmas definīcijas, tas, protams, bija ārkārtīgi svarīgi, un arī par to, ka jūs mums pastāstījāt, kā attīstīsies situācija un kāda ir mūsu vidēja termiņa mērķi. Bet šeit es gribēju izteikties arī nedaudz kritiski Jūs šķiet domājat vēlamā kategorijās. Man pietrūkst pavisam konkrētu pasākumu, kur mums šobrīd būtu jāveic, kas mums šobrīd būtu jādara, un šeit es galvenokārt domāju skaitļus. Nu, piemēram, RAL nesamaksātās saistības. Kādu apjomu jūs uzskatāt, ka mēs šobrīd esam spējīgi finansēt? Un nu, tā kā mēs esam budžeta komiteja, mums ir uh, jāzina arī skaitļi. Mums uh, ir jāraugās, lai mēs visu sauktu īstajos vārdos un teiktu, ka mums ir nepieciešams ilgspējīgs budžets un um, ka mēs nedrīkstam uh, interpretēt uh, šajās uh, schēmās vai tabulās kaut kādas skaitļus, kas mums šķiet uh, pareizi. Mums ir jādomā konkrēti, kā mēs uh, likvidēsim nesamaksātos parādus. Un uh, tiešām ir nepieciešams šāds grāfiks, un saskaņā ar to 2016. gadā būs vairs tikai 16 uh, miljardi nesamaksāts rēķini, bet kā mēs pie tā nonāksim? Un to mums vajadzētu diezgan mm, saulaicīgi arī pateikt. Jūs uh, teicāt, ka mums varbūt neizdosies to izdarīt uzreiz, bet uh, tad mums ir jādomā par mazākām saistību apropriācijām, lai mēs varam pie šādiem skaitļiem nonākt. Un tas nesaskan arī ar eh, kolēģi sacīto, kuri sacīja, ka veiksmīga politika nozīmē to, ka ir eh, pēc iespējas vairāk programmu un ka tās tiek pēc iespējas vairāk pieprasības. Protams, ka tā ir uh, veiksmīga politika, bet mums ir jābūt arī iespējai atļauties šīs programmas. Ja mums nav naudas šādām programmām, tad mums nevajadzētu tās tik daudz eh, paredzēt. Jebkurā gadījumā ir jāpatur prātā kopskats, ir nepieciešams skaidri mm, valoda par to, kā mēs nonāksim pie šiem mērķiem, sniedzot arī skaitļus, un pretējā gadījumā es eh, aptuveni jau zinu, kā beigsies eh, šis daudzgads finanšu plāns gal galā mēs uh, um, konstatēsim, ka mūsu vēlmes nav piepildījušās. Paldies! Šajā brīdī gribētu lūgt Džordževs kundzi, varbūt uh, atbildēt. Jums šķiet jādodas prom 10.30, vai ne tā? Uh, Jūs nevarat palikt ne mirkli vairāk. Vēl ir sešu deputātu pieteikušies, kas vēlas uzdot jautājumus. Un, bet tad lūkšu šos deputātus visus izturties visai lakoniski. Levandovska kungs, jums pirmajam vārds no šiem sešiem. Komisārs Kunds, paldies par šo ļoti optimistisko prezentāciju pēc visas tās drāmas, ko piedzīvojam 2014. gadā ar maksājumu griestiem 8 miljardu um, starpība. Tā tiešām bija tāda milzīga drāma daļēji to kompensējām ar budžeta grozījumiem, bet, nu, jāsaka, situācija joprojām no jūsu puses tiek stālot visādā optimistiskās krāsās. Nu, septītajā slaidā šķiet, septītais slaids bija tas, par ko gribu jums vaicāt. Te nu mēs redzam. Par 1B, 1B gribēju redzēt, par 1B 16 15. 16. gads, jo mums te rakstiski, tas laikam 8. slaids, jā. Ne 7. tomēr. Tātad te arī tiek runāts par jaunajām prasībām, bet tas, zināmā mērā, nedaudz maldinoši, jo tas jau vienalga nav nemaz tik jauni. 38 miljārdi 2015. gadā un 3,5, tikai 3,5 miljardi 16. gadā. Te es uzskatu, jūs izturaties ļoti optimistiski un nedomāju, ka tas atbilst prognozēm. Nesenās prognozes liecina 48 miljārdus 15. gadā paredz un 18 2016. gadā. Bet tas saistīti ar, nu, komisijas prognozēm normālam. Nu, tad šie 95% no kopējās aploksnes jūs sakat. Bet es domāju, ka tai summai jābūt lielākai. Es, protams, vēlu jums visu to labāko un arī gribētu, lai būtu tā, kā jūs te sakāt. Bet man ir lielas aizdomas, ka tas nav tik vienkārši. Es skatos uz šo slaidu un man liekas, tas ir pārāk, pārāk optimistisks pieņēmums. Bet, nu, un, protams, lai jums veicas būtu jau vienkārši lieliski, ja mums būtu šāds apjoms. Bet par šo 16. gadu, nu visu šīs iepriekš aizmaksātās programmas, eh, ja redzēsim, ka kohēzijas programmas, eh, nu, piedzīvos briedumu, lauka attiecību programmas tāpat eh, sāks pieņemties apmēros, tā kā tas bija iepriekšējā finanšu plānā, es domāju, ka tas būs citādāk. Bet, nu, lai kāds arī nebaut, liels paldies par šo nelielo optimismu noti, ko jūs ieviesāt šeit. Paldies, Levandauska kungs, Tonka kungs, lūdzu. Priekšsādātāji, paldies. Džordžas kundzes jau ar labprāt izturētos pozitīvi, bet tāpat laikā nevar nekritizēt šo plānu. Protams, tie ir tādi labi elementi, jūs pārliekat uzsvaru atbildību arī uz dalību valstīm, uzņemties arī pati atbildību, vēlaties īstenot tādu aktīvu pārvaldību un tā tālāk, tie ir tādi labi punkti šai jūsu maksājuma plānā. Tāpat laikā, kā jau tika uzsvars mums ir vajadzīgs prognozēt laiku tālāk par 2016. gadu, kā tas šeit parādās šeit. Un jūs jau redzējāt šeit pat telpā tik paustas bažas pat par jūsu prognozēm attiecībā uz nākamo gadu. Tad, tad problēma ir ar šiem datiem, ko komisija piedāvā šie dati, nu nevienmēr ir visai tādi uzticami. Bet tiešām ir tas reālais skaitlis, vai tas mainīsies? Un, ja maksājuma apropriācijas būs augstākā mērā, nu, tad cik lielā mērā samazāsies šis backlogs? Es atceros, bija diezgan liels grozījums skaits vajadzīgs, lai stabilizētu situāciju. Esmu atkal apmulsis par visu to. Es saprotu, ka situācija, protams, nav tik skaidra, bet man liekas, tā, ka, ja jūs runājat par tādām prognozēm, tad ir tomēr jāpiedāvā arī kaut kā tāda, nu, paļāvības pamati. Otra lieta Te tiek teikts, te, ko mēs nu pat redzējām, ja būs atbilstīgs maksājuma apropriācija līmenis. Attiecībā uz 2016. gadu tas, protams, viss vēl atkarīgs būs no sarunām, no budžeta sarunām. Un šeit prezentācijā jūs neatgriežaties pie tām pašām pamatproblēmām, kas izraisīja šo maksājumu kavējumus respektīvi faktu, ka dalību valstīm ir nu, nepietiekama motivācija, acīm redzot, viņām ir motivācija teikt jā dažādām saistībām, bet tad, kad nonāk pie maksājumiem, tad viņi nav motivēti teikt jā. Tas ir tāds struktūrāls jautājums, kas varbūt būtu jāmaina, ja mainīsim struktūru, tad varbūt šī problēma arī varētu tikt risināta, tad nu, varbūt arī šī laika neatbilstība zināmā mērā. Paldies! Paldies, Tanga kungs! Tomā kundze. Priekšādātāji, paldies! Čočels kundze, paldies arī jums par optimismu, paldies par šo prezidenciju, ka ieradāties šeit parlamentā. Diemžēl jāsaka, ka mums nāksies droši vien jūs izsaukt pie sevis atkal un atkal bieži, jo, kā jau kolēģi teica, arī es uzskatu, ka tas, ko jūs mums šeit liekat priekšā, nav pietiekami. Un ir viena lieta, ko es nesaprotu. Jūs skaidrojāt šai dokumentā, ka 2016. gadā būs būtiski liels samazinājums šajos maksājumu prasībās. Nedrīkst pat teikt vārdus parāds, tas jau ir tabū tagad. Bet šis samazinājums, kā jūs to skaidrojat? Vai tas tāpēc, ka mēs būsim apmaksājuši visas saistības daudz iepriekšējā finanšu plāna ietveros ar maksājumu uh, kategorijām, līnijām, kas ir tagad, nu, nākamajā finanšu plānā paredzēts, jeb drīzāk būs kaut kādas papildinājumi, neies, vienkārši neiesniegt rēķini. Kā jūs skaidrojat šo ļoti būtisko samazinājumu? Un visbeidzot, un jūs to pat arī teicāt piedzīvojam tādu zināmu parādību, ka finanšu plāna beigās notiek tāda rēķina koncentrēšanās. Nu, tas ir normāli, protams. Mūsu kopējā budžeta filozofija tomēr jāsaka neņem to vērā. Mēs taču it kā rīkojamies, pieņemam lemus, pamatoties uz daudzgadu finanšu plānu, nevis uz ikgadēju budžeta sistēmu. Un e, mēs zinām, ka tā tas notiek ar maksājumiem. Mēs esam informēti, ka ir šāds te beigās pārpalikums. Vakar arī balsojām par līdzīgiem grozījumiem. Šis 21 miljards. Mēs zinām, ka šie rēķini atnāks. Viņi parādīsies 17, 18 un beigās arī vēl 20. gadā. Un tāpēc, kad runājam par šādu sakārtošanas stratēģiju, tad mums jāskatās arī uz tālākiem gadiem un noslēgumā. Jūs sakāt, lūk, 2016. gadā, jūs tā sakat ar optimismu, hm, būs viss labi, un tas ir tikai saprātīgi, nu tad man gribas teikt, lūk, 2016. gada budžetam vajadzētu būt tam sakārtošanas budžetam nevis, nevis tādam saprātīgam, bet gan tādam ļoti ambiciozam, kas reiz uz visām reizēm šo problēmu atrisina. Tādam vajadzētu būt šim budžetam. Paldies, Tomā kundze, Torvalda kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Paldies, Džodžers kundze! Vienmēr liels prieks jūs redzēt šeit, jūs jūs klausīties pat tad, kad jūsu sniegtā informācija nebūtu nav tik patīkama. Nu, jāsaka, mani satrauca šis skaitlis attiecībā uz ceturto kategoriju jo tas ļoti labi parādina, ka mēs faktiski staigājam apkārt un sprediķojam citiem par to, kas ir jādara, bet pašiem mums nav līdzekļu, lai palīdzētu to visu īstenot. Man būtu interesanti šīs ceturtās kategorijas summas redzēt sīkākā sadalījumā, kur ir vajadzīgas šīs summas, kur tās mums pietrūks, tad, kad veicam šo sprediķošanu. Paldies, Torāda kungs, Meržī kungs. Paldies, priekšsādātāji. Komisāris kundze, es jums pateicos par šo prezentāciju, un tāpat arī par jūsu personīgo apņēmību uh, sadarboties ar mūsu komiteju, lai atrastu risinājumu šai problēmai, kas sākumā bija te, tīri tehniska, bet kas ļoti ātri kļūst par politisku problēmu. Un uh, te mēs runājam par, uh, ja mēs runājam par politiku, tad tas, protams, saistās arī ar um, pārdomi. Un tā kā risinājums ir atrast, tad eh, faktiski jāsaka, tas ir tāds pusrisinājums eh, ārkārtas eh, situācija, ārkārtas problēma risināšanai, bet šodien mums ir jādomā arī par ilgspējīgu risinājumu, un tāpēc es esmu ārkārtīgi norūpējies. Mēs zinām, ka 2014. un 2020. finanšu plāna ietvaros mums mēs riskējam saskarties ar identiskām problēmām, tāpēc ir nepieciešami ilgspējīgi risinājumi un šo ilgspējīgo risinājumu starpā. Mums ir eh, jāraugās eh, arī, nu, arī uz eh, padomas nostāju. Ir jādomā par pašu resursiem, bet ko padome nekādi nespēja atrisināt, kas karājas gaisā, bet tas ir jāatrisina ilgspējīgā veidā, lai mēs likvidam. Mm Galu galā es gribēju jums teikt, ka es ar gandarījumu atzīmēju jūsu komentārus par to, ko jūs teicāt par migrantiem, par eh, drošību un attīstības palīdzību. Mēs zinām, ka tas ir svarīgs eh, temats Eiropas eh, Savienībai, un mēs uzskatām, ka šī, šīs apropriācijas ir jāpatur. Paldies, priekšsādātāji, komisāris kundze. Vispirms es gribēju jūs apsveikt ar to lielisko darbu, ko jūs esat paveikusi. Manuprāt, jūs esat uzsākusi labu sadarbību ar budžeta komiteju bet uh, mēs uh, redzam, ka problēmas ir ārkārtīgi būtiskas, un maksājuma plāns mums uh, sniedz labu pārskatu par nākamo plānošanas periodu. Tas mums palīdz mācīties par, bud, gūt mācības par veiksmīgu budžetu pārvaldību nākotnē, bet papildus tam, ko teica uh, uh, Diprēkungs. Ir jāpatur prātā tas, ka būs augstas aktivitātes periodi un zemes aktivitātes periodi. Un tas, protams, saistās ar kohēzijas politiku, bet Jūs pieminējāt, ka maksājuma plānā ir vairāki faktori, kas paredz veikt pasākumus, lai izvairītos no līdzīgu situāciju atkārtošanās nākotnē. Es gribēju uzdot jums vienu jautājumu. Kāds ir jūsu viedoklis par atšķirīgu pieeju DFS veidošanai? Šobrīd DFS tiek veidots reizi septiņos gados, un um, tad arī tiek ātri uh, izbeigt. Bet uh, ko jūs domājat par iespēju ieviest rotējošu sistēmu, kur uh, DFS būtu līdzīgs termiņš, bet viena DFS daļai pārklāja nākamo DFS? un tas varētu palīdzēt atrisināt uh, problēmu ar augstas aktivitātes un zemes aktivitātes periodiem, bet es gribēju jums vēlreiz teikt lielu paldies par šo lielisko darbu. Jūs esat uzsākusi šo procesu, lai likvidētu parādus un lai Eiropas uh, Savienības politika tiktu veidota un attīstīta citā virzienā. Paldies, Alīkungs! Un uh, pēdējais runātājs būs Grēslis Konze. Paldies! Es gribēju uzdot divus jautājumus. Pirmkārt, kāpēc uh, mēs uh, saņēmējiem izrādām atšķirīgu pieeju, piemēram, lauksaimniecības politikā visi saņem savu naudu uzreiz, citās politikās citiem ir jāgaida. Uh, vai nevajadzētu to mainīt? Es saprotu, ka tas uh, prasītu būtiskas pārmaiņas uh, budžeta uh, kārtībā, bet uh, tas ir tas pirmais jautājums, ko es eh, komisijai gribēju uzdot. Kaut kas tuvākajos gados ir jādara, lai labotu šo situāciju. Otrs jautājums, ja mēs domājam par to, kuriem maksāt vispirms, varbūt eh, par to var domāt, bet eh, tad būtu pirmajiem jāmaksā tiešajiem saņēmējiem, jo Vēlētāji man saka, ka tā ir ārpolitika, ka es ir uh, novatorisms un uh, tam tā būtu jābūt. Inovācijām, izpētēm izstrādē būtu jābūt uh, tiem pirmajiem, kas saņem naudu un pēc tam vispārējie. Un tāpēc es gribētu, lai komisija arī sāktu par to domāt. Par to, kā kliedēt eh, šo nelīdzvērtīgo attieksmi. Un tur tad varētu arī domāt, kurš uh, saņems naudu pirmais, kurš nākamais. Pēdējais runātājs. Piedodiet priekšstādātāji, te man uh, eh, nevajadzētu iebilst kolēģai Greslē, jo man tas tieši skan. Jūs zinat, ka es esmu diplomāts inženieris un arī lauksaimnieks, un līdz ar to uh, Eh, piedara pie šī saņēmēja loka, bet eh, tur tad eh, ir ļoti skaidra dokumentācija, un, kas attiec uz lauksaimniekiem un citiem uh, saņēmējiem. Lauksaimniekam ir ļoti cikliski izdevumi, kas rodas gadu vai pat pusgadu vai pat uh, gadu iepriekš uh, nekā tad, kad viņš saņem tiešos maksājumus. Un, ja mēs pašlaik domājam par birokrātiskās sistēmas pārveidošanu un reģionālās uh, organizācijas jau skaidro, ka uh, izmaksas termiņš eh, droši vien eh, no Ziemassvētkiem līdz jaunā gadam nebūs ievērojams, ka maksājumi droši vien tiks veikti pat līdz nākamā gada jūnijam. Līdz ar to tas nozīmē, ka lauksaimniekiem ir jālūdz bankām kredīti, lai nodrošinātu iepriekšēju finansējumu daudz vairāk nekā tas eh, notika iepriekšējos gados. Labi starp Boga kungu un uh, Gresles kundzi notiek aktīva viedokļa apmaiņa. Lauksaimniecība patiešām ir īpašs gadījums, jo tur maksājuma termiņš ir 15. oktobris. Gresles kundze. Es tikai nevēlētos, lai te rastos nepareizs priekšsats. Šobrīd uh, tikai lauksaimniecībai pastāv atsevišķi, ir nepieciešama uh, atsevišķa likumdošana, kuru komisija pašlaik sagatavo, un tad, kad tā būs sagatavota, tad visiem būs līdzvērtīga attieksme. To es tikai gribēju pieminēt. Tā patiešām ir. Labi. Komisāris kundze, es ceru, ka jūs īsumā varētu atbildēt savā ierobežotajā laikā uz uzdotajiem jautājumiem, komentāriem. Un tā kā šī ir pirmā reize, kad eh, mēs runājam par šo plānu, un tad es eh, eh, raugos uz šo 24,7 miljardiem laikā no 2014 līdz 2020 gadam. Uh, daudzgadu finanšu plānā. Un tad uh, gribētu saprast, kā jūs mobilizēsiet uh, šo naudu, lai samaksātu rēķinus um, no 2007. gada, kas ir nesamaksāti. Uh, well, thank you. I actually, let me, let... Paldies. Atbildēšu es pirms uz jūsu jautājumu mums šī nauda ir jāatmaksā atpakaļ dalību valstīm. Tāda ir situācija šobrīd. Mēs runājam par nākotni, domājam par noteikumiem nākotnē, bet šobrīd mums ir pārpalikums un ir nauda jāatmaksā dalību valstīm. Bet uh, man te ir tādas uh, trīs atbilžu kopas. Pirmkārt, nu, kāpēc mēs uh, apstāmies pie 2016. gada un neraugāmies tālāk nākotnē? Ne? Pirmkārt, mums sarunās tika dots uzdevums domāt par maksājumu profilu laikā no 2007. līdz 2013. gadam un piedāvāt jums abām institūcijām redzējumu par to, kas visticamāk notiks, kādu pasākumu jāveic, lai mēs nonāktu pie ilgtspējīga un nesamaksāto parādu līmeņa un uh, domājam arī par mācību stundām, kā izvairīties no jojo efekta nākotnē. Mēs, protams, uh, pilnībā saprotam, ka pastāv vēlme um, izteikt prognozes par jojo tendencēm. Un kā es uh, sapratu no savas iepriekšējās viesošanās šajā komitejā, nepiedodiet tas, kad mēs tikāmies trialogu uzsākšanā tad jāteic, ka šobrīd mēs esam apņēmības pilni veidot regulāras prognozes, uzlabot mūsu vidēja termiņu un ilgtermiņu plānošanas prognozes un dalīties ar jums informācijā par to, kā mēs sardam attīstību, bet otra lieta. Uh, mums nav pietiekami pamatotas informācijas, lai veiktu šīs prognozes. Mēs eh, no dalību valstīm kopējā pārvaldībā saņemam informāciju par to, kā, kā veidot šīs programmas, un tai jābūt pietiekami pamatotai, lai mēs varētu ar jums tajā dalīties. Un mūs, mēs esam apņēmības pilni, pietiekami bieži runāt ar jums, ar padomi, un uh, kad saņemam informāciju, mēs jums stāstīsim, kā attīstība notiek, bet šī informācija ir jāizmanto arī efektīvākai un piesardzīgākai pārvaldībai. Daudz no jums uzdeva tieši jautājumu, kā mēs eh, skaidrojam šo plaisu. Tas notiek divu iemeslu dēļ. Mēs uh, daudz aktīvāk pārvaldām maksājumus nekā iepriekš, un uh, jojo tendence bez šiem pasākumiem būtu bijusi daudz dramatiskāka. Ja mēs nebūtu veikuši šos pasākumus, tad jādomā, kādā situācijā gan mēs būtu. Bet tas ir mazinājis šo profilu. Reāli mēs esam daudz labākā situācijā, jo esam veikuši tos pasākumus kopā ar jums un uh, parlaments ir samazinājis eh, šo 5 miljardu iztrūkumu, kas eh, palīdzēja ātrāk nonākt pie ilgspējīga līmeņa. Otrakārt, eh, mūsu maksājumi palielināsies. Es atvainojos, ja radīju iespēju, ka tie būs stagnējoši. Jaunajā DFS maksājumi pieaug šādā līknē Šobrīd mēs esam zemākajā punktā, mēs nogludinājām šo situāciju ar 5 miljardiem, bet tagad katru gadu būs nepieciešams vairāk naudas, jo tiek uzsāktas jaunas programmas, un tas arī izskaidro, kāpēc 2016. gadā mēs um, varēsim nonākt pie ilgtspējīga parādu sliekšņa. Un tad eh, jāatbild uz grūtāko jautājumu, jautājumu, ko var darīt, lai mazinātu eh, šo jojo tendenci. Ja mēs negrozam DFS, tad šī jojo tendence būs. Un, protams, par to ir jārunā, par to būtu jārunā jau vidē termiņu pārskatīšanas laikā Un tad arī ir jādomā par tiem jautājumiem, ko jūs uzdevāt. Vai programmas eh, var pārklāties? Kāpēc gan ne? Kāpēc mums ikreiz eh, būtu jāsāk no nulles? Bet eh, tādā gadījumā ir jāgroza MFE, uh, DFS. Mēs izmantojam dažādas tehnikas, lai nodrošinātu uh, plūsmu uzraudzību, un tas prasa disciplīnu, kuras šobrīd eh, vienkārši nepastāv. Mēs neizvirzam prioritātes. Mēs par tām runājam, par pozitīvām prioritātēm, tad eh, tur nekāda problēma nav, bet ja mēs runājam par negatīvām prioritātēm, ko tad tur darīt? Tas viss ir ārkārtīgi, viss šajā pasaulē ir relatīvi. Ja mēs runājam par negatīvām prioritātēm, tad saruna kļūst ārkārtīgi sarežģīta. Un patiešām, ja mēs vēlamies pēc iespējas efektīvāk izmantot naudu, tad uh, tajā laikā, kad uh, naudas pieprasījums ir lielāks nekā tā ir pieejama, ir jādomā, mm, kas būs prioritārs. Un tas ir arī jautājums par to, kā mēs izmantojam savus prioritizēšanas instrumentus. Ja uh, programmas uh, ne, ne, neattīstās vēlamajā virzienā, tad mums ir jābūt drosmei tās atcelt un um, izmantot šo naudu tur, kur tā radīs uh, labāku pozitīvo efektu. Bet runājot uh, par šo jautājumu un par DFS jautājumu, es domāju, ka mums ir jāsāk vidēja termiņa pārskatīšana un um, tad varbūt nonāksim labākā situācijā. Un trešā trešais komentāru loks. Un mana atbilde uz jautājumu vai to, vai mēs, par to, vai mēs varam uzlabot uh, savu tehniku un metodoloģiju. Jā, mēs varam to darīt. Ja es pareizi saprotu no budžeta kolēģiem, mūsu prognozes līdz šim ir bijušas uh, diezgan labas. Uh, ja mēs eh, runājām par eh, nesamaksātajiem rēķiniem, tad gal galā mēs pie šiem skaitļiem tur arī nonācām. Vai mēs varam vēl uzlaboti, laboties? Un, protams, ka varam, jo, protams, dzīvojam jaunā situācijā, kur ir saspringtāki budžeti, lielākas eh, grūtības ar naudu, uh, bet uh, runājot par nesamaksātajām saistībām, es nezinu, vai mēs te varam nodrošināt kaut kādu zinātniski pamatotu, ilgtspējīgu nesamaksāto saistību līmeni, bet jā, tas ir svarīgs jautājums. Un, un šajā ziņojumā, protams, arī ir iekļauts uh, prognožu uh, pamatotības aspekts. Jā, mums ir jādomā par to, vai mēs eh, varam šo neskaidrības faktoru iekļaut labāk nekā līdz šim, lai mēs varētu aptvert uh, ilgāku laika periodu. Bet uh, tas patiešām ir jautājums, pie kura darbs ir jāturpina. Es uh, esmu pārliecināta, ka mēs. Uh, no šiem pēdējiem diviem sāpīgajiem gadiem varam daudz ko mācīties. Un tas nāk par labu savienības reputācijai. Tas ir jāturpina. Un es gribēju tikai apstiprināt, ka es pilnībā piekrītu šķiet, eh, tā bija Garīza Balkundze, kura teica, ka mums uh, nekad nevajadzētu būt tādā situācijā, ka mēs maksājam uh, Um, procentus vai soda naudas. Un tas, protams, uh, savienībai nav lielas summas, bet tas ir slikts signāls, ko mēs sūtam cilvēkiem. Un, protams, ir nepieciešama ļoti rūpīga pārvaldība un um, mūsu izstrādāto tehniku īstenošana. Jā, komisijā mēs vienmēr esam atvērti noskaņoti attiecībā uz dažādiem priekšlikumiem, kā kaut ko var darīt labāk bet to ir iespējams darīt tikai politiski pārskatot uh, DFS. Mums ir jābūt pēc iespējas godīgākiem, domājot par to, kādas ir pieejamās, uh, kādi ir pieejami varianti, un es domāju, ka šie jautājumi parādīsies arī diskusijā par pašu resursiem, kas nākotnē būtiski mainīs situāciju. Paldies, vicepriekšstādātājs kundze! Es jums pateicos par jūsu apņēmību un par jūsu uh, ieguldījumu caurskatāmības veicināšanā. Un šobrīd uh, divi komentāri. Pirmkārt, mēs te redzam dubultu progresu gan kāsis pārvaldībā, gan uh, pārvaldības uh, aktīvu pārvaldībā Otrs komentārs par jojo efektu. Un tā ir tēma, kuru mums eh, DFS pārskatīšanā būtu jāņem vērā. Kā neutralizēt šo ciklu, kas ir pretrunā izaugsmes un nodarbinātības veicināšanas mērķiem? Nu, tad, kad dzīva Junkara plāns, mēs paši sev nolaupījām 21 miljārdu. Tas būtībā ir gandrīz pretrunīgi. Tālāk par prognozēm. To, ko jūs eh, teicāt, ka tās ir izveidotas eh, līdz 2016. gadam, bet ka tiks veidotas arī 17, 18, 19 gadam, lai mēs eh, varētu pāriet pie parādu nomaksas plānu veidošanas un 2016. gadā mm, ir paredzēts 21 miljards saistību likvidēšanai un uh, tam līdzīgi. Lielas paldies, komisārs kundze! Bien, mes chers collègues, nous... Labi, dārgie kolēģi. Mēs esam izskatījuši punktu par nesmaksāto parādu likvidēšanu koordinātori tulīt uh, atgriezīsies uh, zālē. Mēs varam atsākt darbu pie mūsu paredzētās darba kārtības. Un es jūs aicinu ķerties klāt darba kārtības septītajam punktam. finansējuma kombinēšana Eiropas Savienības budžetā starp dažādiem fondiem, Eiropas investīciju bankas, Pasaules banka un tam līdzīgi. Un es te varētu saukt daudz citu institūciju, kas kalpo tai pašai ārējās, ārējai sadarbībai. Šobrīd uh, gru, ekspertu grupai ir mm, domāts, uh, uzdot, dots uzdevums uh, domāt par šo finans, finansējumu kombinēšanu. Tas atbilst uh, parlamenta 2012. gada mm, rekomendācijām. Nepieciešams, uh, mums ir uh, uzraudzības uh, status šajā ES platformā. Uh, Un budžeta un budžeta kontrolas uh, komiteja, budžeta komiteja ir aicinājusi šeit uh, arī budžeta kontrolas komisiju, ņemot vērā mm, revīzijas palātas uh, atzinumu, un tāpēc mēs šodien uzklausīsim atzinumu par finansējuma kombinēšanu. Torsena Eberbeka kungi šodien te pārstāv komisiju attiecīgi EXFIN koordinācijas nodaļu, arī nodaļu sadarbībai ar ārējām finanšu organizācijām, DEFCO ģenerāla direktorāta pārstāvi un uh, došu viņiem vārdu uz aptuveni 20 minūtēm, pēc tam būs iespēja uzdot uh, uh, kolēģiem jautājumus un saņemt atbildes. Un kā pirmais runās Kepar Plājas kungs. Thank you, Chair, and um, thank you for. Paldies priekšsēdētājiem, paldies arī par iespēju prezentēt jums uh, Eiropas Savienības platformas finansējumu kombinēšanai ārējās sadarbības ietveros paveikto un pastāstīt jums par ziņojumu, ko sagatavojas politikas grupa, padomēju un parlamentam. Ziņojums tika pieņemts pagājušā gada beigās ievadam. Jāsaka, ka mēs runājam par kombinēšanu. Tad, kad tiek kombinēti Eiropas Savienības ārējās attīstības granti ar aizdevumiem no attīstību finansējošām uh, institūcijām, piemēram, Pasaules bankas, Eiropas investīcija bankas un dažādām nacionālām organizācijām. Piemēri Varbūt jums ir eh, saules enerģijas vai vēja enerģijas projekts kādā attīstības valstī. Eh, nu, un eh, projekts tiek īstenots tāpēc, ka tas uh, rada enerģiju. Tāds ieguvums ir, bet uh, klībo ekonomiskā puse. Nu, ir skaidrs, ka projekts var radīt uh, tiešām labu ietekmi, un līdz ar to, ja ir ja, mm, kaut neliela apjoma investīcijas, kas varētu palīdzēt ekonomiskajai pusei, vai arī, ja pastāv risks ieguldīt pašu kapitālu šādā te projektā, tādējādi ar starptautiskiem līdzekļiem var mazināt šo te risku. Nu, un jūs jau droši vien no nu, piemēra esat pamanījis, ka instruments ir gan sarežģīts, un ir ļoti būtiski, lai struktūra būtu pareiza Eiropas Savienības attīstības palīdzībai, tā lai viss tik tiešām nenovestu pie tā, ka projekts, kuram šādu finansējumu nevajag, to saņem. Nu, tīri kopsavēlkot, ir skaidrs, ka mērķi ir sekojoši kombinēšanas operācijām. Ir finanšu mērķi, tātad mobilizēt privātos un publiskos resursus, lai vairot šo te attīstības ietekmi, tāpat arī nefinanšu mērķi - labāka projekta ilgtspēja, labāka kvalitāte, inovācijas, un tāpat būtu arī jāmina, ka ir atsevišķi veidu projekti, eh, piemēram, aizdevumu garantiju fondi, kas ļauj bankām eh, aizdot naudu MVU tādās valstīs, eh, kur bankas nereti aizdod tikai ļoti lieliem vai valsts īpašumā esošiem uzņēmumiem. Nu, lūk, un eh, šo nevar īsti īstenot, izmantojot tikai grantus, eh, tāpēc kombinēšana ir ļoti labs veids, eh, kā nodrošināt šo te labo ietekmi uz attīstību. Kombinēšana var palīdzēt arī Eiropas Savienības politikas jomās, piemēram, klimata pārmaiņu apkarošanā un citās Nu, un, protams, ka ļoti svarīgs aspekts ir arī nodrošināt labāku redzamību Eiropas Savienības attīstības fondiem. Nu, tagad ir tāds pārskats. Veiksmīgi eh, sākām darboties 2007. gadā Karību jūras reģionā, Āfrikas valstīs, arī Dienvidamerikā ir izveidotas eh, kombinēšanas eh, struktūras, lai ietvertu visus eh, prioritārās jomas attīstības politikas kontekstā. Pārējiem pie nākamā slaida. Eh, te jūs varat redzēt mūsu prioritārās jomas. Eiropas Savienības Āfrikas infrastruktūras trasta fonds, piemēram, ir viens no lielākajām šādām te kombinēšanas struktūrām, jo tā ir arī viena no galvenajām mērķa zonām Savienības attīstības sadarbībai. Bet ir arī mazākas kombinēšanas struktūras, kas darbojas Latvijā, Amerikā, Āzijā, Karibas jūras reģionā, Klusajā okeānā. Nu, vēl atkāpsimies pie priekšējā slaida. Šeit ir arī skaitļi. Tie ir skaitļi no pagājušā daudzgada finanšu satvera Un pašreizējām budžeta periodam skaitļi vēl vien ir tīri indikatīvi, bet, piemēram, NIF gadījumā mums ir aptuveni 1 miljārds eiro kombinēšanas fondos pieejami septiņu gadu gaitā. Nu, un to var papildināt arī paši papildus līdzekļi no divpusējiem attīstības budžetiem. Lūk, tā kā varētu būt pat vairāk nekā viens miljards. Ko šie skaitļi parāda? Šie skaidri liecina, ka mēs runājam par tādu ļoti specifisku tirgu. Septiņu gadu gaitā ja runa ir par aptuveni 70 miljārdiem Eiropas Savienības attīstības līdzekļu. Eh, tā ka, nu, ne ārkārtīgi daudz līdzekļu nonāk šajās te kombinēšanās struktūrās, tomēr tā ir būtiska un pieaugoša Eiropas Savienības attīstības palīdzības daļa. Un nav jau runa tikai par ārējo palīdzību. Ja mēs skatāmies, piemēram, uz Junkera plānu, šo te Eiropas investīciju plānu, tad pēc būtības mehānismi ir tādi paši. Tā ka kombinēšana ir svarīga un pieaugoša joma, pat ja šobrīd tas vēl ir tāds specifisks tirgus segments. To ir svarīgi paturēt prātā. Nu, es jau minēju, ka mm, kombinēšana notiek sadarbojoties ar uh, citām globālām un nacionālām finanšu institūcijām. Nu, un tāds blakus labums no kombinēšanas ir pastiprināta sadarbības starp dažādiem attīstības jomas spēlētājiem. Nu, un ir skaidrs, ka tas ir būtisks elements - sadarbība. Šajā slaidā ir pārskats par nozarēm, ko aptver kombinēšana Nu, kā jau jūs jau varējāt sagaidīt, liela daļa ir saistīta ar enerģētikas projektiem. Tie parasti ir projekti, kas rada paši savu naudas plūsmu, bet attīstības valstīs nereti ir ekonomiski rakstura problēmas, tāpēc eh, tiek piedāvāts eh, pārbalsts eh, caur kombinēšanu, lai padarītu arī šo te gala produktu, proti enerģiju, pieejamu patērētājiem. Tāpat ir arī transporta un ūdens nozarē lielu daļu darbību, un eh, MVU sektors, eh, kur eh, uzņēmumiem nerad ir problēmas gūt aizņēmumus no nacionālām bankām, bet ir pilnīgi noteikti skaidrs, ka MVU lielā mērā ir ekonomikas zinūks. Tāpat ir arī sociālais sektors un ITK. Grantu atbalsts veidi. Lielākā daļa kombinēšanas fondu notiek, tiek piešķirti tiešo investīciju formā. Dažreiz tās ir arī subsīdijas, tiek nodrošināta nereti arī tehniskā palīdzība, proti komisija finansē projektu izstrādes fāzi. Tātad ir, lai izstrādātu projektu kādā valstī, kur kapacitātēm pro, sarešķītas projekts pārvaldībai nav. Uh, gan attīstīta, un mazāka daļa mm, iepriekš ir tikusi ieguldīta risku kapitāla un garantiju fondos. Nu, un viens no mērķiem platformas darbam bija attīstīt tieši šo kombinēšanas sadaļu, jo, mūsuprāt, tur ir tiešām liels potenciāls nodrošinot riska kapitālu un garantijas projektiem. Nu, lūk, paturot prātā šos te mērķus, pēc parlamenta lūguma un arī padomas lūguma <clears throat> komisija ir izveidojusi ekspertu grupu. Eiropas uh, platforma, tātad finansējuma kombinēšana ārējās sadarbības ietvaros. Uh, šī grupa skatījās, uh, kādi varētu būt veidi, kā kombinēšanu padarītu vēl efektīvāku un kā racionalizēt procedūras. <clears throat> Platformā ir politikas grupa, un politikas grupa ir galvenais lēmumu pieņemšanas veidojums, eh, tāpat piedalās arī Eiropas ārējās darbības dienests un komisijas pārstāvji, un arī parlamenta attīstības eh, komitejā ir eh, tikus uzaicināts un ir piedalīsies sanāksmēs. Ir arī vairākas tehniskās grupas, Tošāns par to pastāstīs cīkāk. Tur piedalās komisijas ārējās darbības dienesta pārstāvji, uh, un arī attīstības finansējuma institūciju pārstāvji. Grupas ir veikušas padziļinātu tehnisko darbu, lai varētu iesniegt savus priekšlikumus politikas grupai. Mērķi, protams, izriet no tā, ko es esmu jau iepriekš jums izstāstījis. Platformas mērķis ir uzlabota kombinēšanas mehānismus, harmonizēt galvenos principus dažādajās reģionālajās struktūrās, uh, un arī dažādās jomās. Runa ir arī par labākās prakses apmaiņu starp dažādajiem attīstības finansējuma avotiem, gan starptautiskiem, gan arī nacionāliem. Nu, un, protams, ka koncentrējamies arī uz dažādajiem sektoriem. Tie ir sektori, kur šie tēma kombinēšanas mehānismi var tikt vislabāk izmantoti. Nu, protams, ka kohēzija ar pārējām Eiropas saimnības politikām arī ir būtiska kombinēšanas idejas daļa. Labrīt visiem! Es turpināšu prezentāciju, sniegšu jums vairāk informācijas par platformas struktūru, kā jau tik minēts, ir politikas grupa. Uh, Un uh, politikas grupas um, loma ir sniegt vadību un rekomendācijas uh, platformas dalībniekiem balstoties uz informāciju, ko tā saņem no tehniskajām grupām. Nu, un šīs rekomendācijas, uh, protams, tad ir jāņem vērā īstenošanas kontekstā, īstenojot visas aktivitātes dažādajās kombinēšanas struktūrās. Tehniskās grupas strādā pie dažādiem horizontāliem jautājumiem. Nākamajā slaidā par to arī būs vairāk informācijas. Un politiskās un e, tehniskās grupas sanāksmes tiek papildināts arī ar konsultatīvām sanāksmēm, piemēram, piedalās pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, privātā sektora pārstāvji un citi, lai būtu tāda laba kopaina par e, notiekošo. Ko tad esam izdarījuši pēdējos divarpus gados? Mums ir bijušas sešas politikas grupas sanāksmes, pirmā no tām notika 2020. gada decembrī un pēdējā notika pagājušā gada decembrī. Ir notikuši četri semināri par dažādiem tematiem, piemēram, klimata pārmaiņas, parādu ilgtspējība, kas, protams, ir ļoti būtiski, ja mēs runājam par kombinēšanu, tāpat arī kombinēšanu un OED Nu, tur mēs aicinājām arī dažādas kredītas institūcijas piedalīties, lai saprastu, vai ir kādas iespējas sadarboties, lai uzlabotu mūsu sadarbību gan ar viņiem, gan arī ar privāto sektoru. Ir bijušas arī apmācības politiskās grupas darbiniekiem par konkrētiem finanšu instrumentiem, lai varētu labāk saprast, kas ir, piemēram, garantiju schēmu un uh, riska kapitāla mehānismu pamatā. Un mums ir bijuši arī četras sanāksmes ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Uh, liela daļa darba ir paveikta tieši tehniskajās grupās. Un pēdējos um, divarpus gados mums ir notikušas septiņas uh, tehniskās grupas. Tika risināti dažādi jautājumi. Pēc šā sākumā tika pārskatīta finansējuma kombinēšanas attīstība, lai saprastu, kas tad ir noticis līdz šim. Un uh, ir ticis strādāts arī pie pārstiprinātām kombinēšanas darbībām. Uh, Uh, lai saprastu, kādi ir indikātori, ko būtu jāņem vērā kombinēšanas struktūra darbā. Mm, tāpat mēs arī skatījāmies, kā varētu uzlabot kopējo procesu. Uh, tā skaitā arī, kā varētu pārskatīt šo te pieteikumu formu, kas ir jāizmanto uh, projektu pieteikšanai. Esam runājuši arī par finanšu instrumentu stimulēšanu, uh, un arī monitoringa un ziņošanu, kas ir jāizteno finanšu institūcijām, kas piedalās kombinēšanas darbībās. Tāpat esam pārunājuši arī privātā sektora finansējumu mobilizēšanu, un pēdējā grupa, kas notika pagājušā gada beigās, eh, apskatīja klimata pārmaiņu projektu finansēšanu. Nu, lūk, visas šīs te sanāksmes ir rezultējušās ziņojumos, eh, kas ir pārunāti un pieņemti politiskajā grupā. Šajā slaidā īsumā ir uzskaitīti galvenie panākumi, ja sasniegumi platformas darbā ir šī pārskatītā pieteikuma forma, to redzat pa kreisi. Uh, tur tagad ir jāiekļauj vairāk informācijas par uh, projekta pieteikumiem. Nu, un tam līdzi nāk arī vadlīnijas, kas ļoti detalizēti skaidro to, kāda veida informācija ir jāsniedz par priekšlikumiem. Tāpat arī informācija par to, kā turpmāk izmantojami finanšu instrumenti. Un tādējādi mēs varam arī labāk tīri tehniski izvērtēt projektus. Nu, tas viss ir saistīts arī ar standārta rezultātu izmērīšanas sistēmu, kas tiek izmantota attīstības satarbības ģenerāldirektorātām, arī citu projektu izvērtēšanai. Uh, Tāpat ir izdevies arī saīsināt projektu izskatīšanas un pieņemšanas laiku. Nu, lūk, un tas viss kopā vairo caurskatāmību un, protams, arī atbildību. Pēdējajā slaidā redzat īsi informāciju par finanšu instrumentiem, garantijas schēmas, pašu kapitāls, riska dalīšanas instrumenti. Uh, Šeit mums arī ir bijušas diskusijas tehniskajā grupā. Nu, un viens no rezultātiem, piemēram, bija tāds, ka tika secināts, ka infrastruktūras projektu un MVU atbalstīšanai ir vēl plašākas iespējas izmantot finansējumu kombinēšanu, un to būtu vairāk jāizmanto arī lauksaimniecības projektos, jo īpaši jau Āfrikā tur vēl daudz darāmā. Nu, protams, ir skaidrs, eh, ka šie instrumenti būtu jāizmanto arī tajos gadījumos, kad darbības tirgu nav veiksmīga, bet ir rūpīgi jāskatās, lai mūsu instrumenti nekropļotu tirgu. Ir svarīgi, lai šis finansējums tiktu izmantots tik tiešām tajos brīžos, kad tas ir nepieciešams. Un mums ir arī atsevišķi pamatprincipi, kas ļauj lemt uh, par to, vai attiecīgiem projektiem finansējums ir nepieciešams. Un to mēs varam spriest jau no pieteikuma formas. Vēl īsi informācija par nākamajiem soļiem. Šobrīd esam tādā kā īstenošanas fāzē. Pēdējā politikas grupas sanāksme, kā jau minēju, notika pagājušā gada beigās, un nākamā sanāksme būs septembrī šogad. Protams, ka aicināsim parlaments piedalīties. Paldies! Merci, messieurs, pour cette communication. Paldies, saka priekšsādātājs, paldies par šo prezentāciju. Ļoti skaidra, ļoti saprotam, un nu, mums ir skaidrs, ko iespējams virzīt uz priekšu, kam ir paredzēti konkrēti budžeta līdzekļi. Tiešām priecājos, ka ir arī tāda ļoti laba koordinācija starp dažādiem partneriem. Tālāk došu vārdu Gardīza Balkundzei Viņa ir tā, kas strādā, viņa ir referenta, kas strādā pie finanšu instrumentu jautājumiem, pēc tam Fernandeša kungs. Viņš strādā pie ESI, jeb eh, Eiropas investīciju fonda, strateģisku investīciju fonda. Nu, lūdzu, vispirms. Jā, liels paldies. Liels paldies par šo ļoti interesanto ziņojumu. Šeit eh, budžeta komitejā Mums vēl būs uh, iespēja runāt par finansējumu MVU. Te, protams, attīstības politika spēlē ļoti būtisku lomu. Mm. Palīdzība, pašpalīdzībai uh, šajā jomā te var būt ļoti efektīva mm, ļoti daudz līdzfinansējumu tiek nodrošināts arī NVU, kas uh, daudzreiz veic eh, ļoti labu darbu, ar kuru mēs esam apmierināti, bet eh, zināmās jomās ir atbilstības problēmas, kur mums būtu jāraugās, lai finansējums šajā kombinēšanas instrumentā nenotiktu izmantojot eh, tās augtās offshore sabiedrības vai nodokļu paradīzes. Domāju, ka komisijai būtu uzdevums rūpīgi raudzīties, kas tieši uh, Um, stāvēs šīm organizācijām, jo mums ir ārkārtīgi būtiski, lai līdzekļi nonāktu tur, kur tiem ir jānonāk, un lai tie gūtu arī attiecīgos uh, rezultātus. Otrakārt, sadarbības starp uh, nelieliem uzņēmumiem. Tam ir jārada progress uh, zinātnē, jo ļoti bieži uh, Dažām organizācijām tie ir tādi tīri finansiāli projekti, bet tieši sadarbība ar attīstības valstīm Eiropai var eh, dot uh, lielu labumu, bet, protams, uh, problēma ir tāda, ka uzņēmumiem nevienmēr ir pietiekami finanšu resursi, attiecīgi likviditāte, un tas arī rada problēmas uh, projektu īstenošanā. Uh, Komisijas pasākumi var novērst to, ka uzņēmumiem pietrūkst šīs likviditātes, jo uzņēmumi vienkārši nespēja uh, iepriekš finansēt to, kas būtu nepieciešams. Tāpēc vispirms uh, būtu jādomā par uh, struktūras izvēli, bet neatkarīgi no tā, pēc tam tiek eh, gatavots attiecīgais projekta apraksts. Runājot par avansa, avansa finansējumu no komisijas, ļoti bieži ir tā, ka mazajiem un vidējiem uzņēmumiem uh, ir ļoti grūti tīri finansiālā ziņā to īstenot. Ir nepieciešams labs līdzsvars starp lielajiem starptautiskiem uzņēmumiem un uh, mazajiem uzņēmumiem. Mums tas ir ārkārtīgi būtiski. Paldies! Paldies! Greslis kundze tālāk. Paldies, priekšstādātāji. Nu, žēl, ka netika pieaicināta revīzijas palāta, jo revīzijas palātas atzinums par eh, kombinēšanas instrumentu, protams, ir ļoti interesants. Un īsumā sakot, eh, tur ir teikts, ka šādām programmām ir citi mērķi, nevis tikai attīstības politikas mērķi un tam līdzīgi. Mēs eh, šeit sadalām līdzekļus uh, pēc finanšu apsvērumiem, nevis politiskiem apsvērumiem. Un uh, ļoti būtiski bija tas, ka um, politika neiesaistās uh, projektu izvēlē. Mm, mēs ļoti bieži atbalstām projektus, kas ir finansiāli likvīdi, nevis kaut kādus projektus, kas nāk, tā teikt, no saknēm un kā jau teica Holmajer kungs, mums ir skaidri jāsaprot, ko mēs darām un ko mums ar šādiem instrumentiem vairs nevajadzētu darīt. Un tāpēc es tiešām nožēloju, ka revīzijas palātai netika dota iespēja vismaz 5 minūtes par šo jautājumu izteikties. Paldies! Merci, Madame Grasle! Paldies, Grefels kundzei! Neviens cits izteikties nevēlas. Tīri personīgi no savas puses es gribu teikt, ka šīs platformas prezentācija tā kā tā nu pat tika mums izklāstīta šorīt, man dod tādu pārliecību, lā, tādu labu sajūtu. Es esmu piedalījies eh, tikšanās reizē kopā ar citiem budžeta komitejas locekļiem ar eh, kur tika runāts par, piemēram, Ukrainu, un tad mēs runājām par to, cik ļoti sarežģīta ir tieši koordinēšanas puse, šī sadarbības puse. Jo kas tad uzņems koordinātoru vadītāju lomu? Un izrādās, nu, tur tā izrādījās, ka Ukrainā rodas problēmas taisnē ar šo personu, kas tad uzņemtos to vadošo lomu. Uh, Un tāpat laikā, protams, tur ir arī kaut kāda dalība valstu pārstāvi, un kā to visu koordinēt, kā to saskaņot ar šai Eiropas līmenī, dalību valstu līmenī. Un tad reizēm vai, vaicāja, vai tikai nerodas problēmas arī, piemēram, koordināšanas jomā starp to komandu, kas ir uz vietas, un Briseles komandu. Un jāsaka, mani pārsteidz tas, cik ārkārtīgi sarežģīti ir šī sadarbības organigrāma. Uh, Un tāpēc jāsaka, jūsu teiktais eh, man tiešām nu, rada tādu labu sajūtu, ka mums pavisam optimālā veidā ir izstrādātas zināmas schēmas un, un, un revīzijas palāta uzskata, lūk, arī viņai arī ir viedoklis par to visu, un tad par esi runājot tālāk. Lūdzu. Mm, gribēju jums vaicāt, vai jūs gribat atbildēt uz jautājumu, kas šai kontekstā tika uzdots? Ja izteiksieties lakoniski, tad tas būs ļoti labi. Mums jau noteikti būs iespējas uzaicināt šurp vēl kādreiz. Nu, pirmām kārtām par MVU. Mēs kopīgi tādos lielos vilcienos piekrītam, jo MVU, protams, ir ļoti svarīgs attīstības elements un attīstītas ekonomikas, teiksim, tāds viens, viena no pazīmēm, pazīmēm, un mēs MVU pilnīgi noteikti ceredzam kā svarīgu attīstības daļu, te pilnībā piekrītam jums. Tālāk pie tāda grūtāka jautājuma varbūt pārējot. Vienmēr mums jāpatur prātā, ka mēs sakam, lūk, mēs neesam pievērsuši attīstības līdzekļus nabadzīgākajiem no visiem nabadzīgajiem, tad atcerēsimies, ka šis tomēr tāds nišas produkts. Šie instrumenti ir vērsti uz tādiem konkrētiem projektu tipiem. Mēs tos tāpat laikā uzskatām par ļoti svarīgu, un šis kom, šī kombinēšanas iespēja piedāvā tāds papildus svirs efektu, un tāpēc kopējais efekts var būt visai liels. Tas, protams, nav vienkārši to, ja jūs redzējāt, tāpēc jau šī platforma arī ir izveidota. Ir, nav viegli dabūt to pareizo līdzsvaru tie ir tādi arī, zinām, marģināli pro, produkti, tādi, nu, netik bieži izmantotie produkti, preces, instrumenti. Un nu, par koordināciju runājot, mēs redzam, ka arī tā tāda papildus eh, pozitīva ietekme, tas veicina tālāk koordināciju. Ukraina ir tikai viens šis eh, kombinētā finansējuma instrumenta uh, klients, bet eh, koordinācija tiešām jebkurā gadījumā ir ārkārtīgi svarīga. Viens papildus labums šai platformai ir tāds, ka tā sadarbība līdz ar to kļūst regulārāka. Ja, bet nē, nē, mēs nemēģinām apgalvot, ka tas būtu kaut kas vienkāršs. Nē, nē, nebūtu ne. Nu, tāds neliels papildinājums. Par MVO atbalstu runājot. Jūsu informācijai var jums pastāstīt, ka mēs šobrīd pastiprinam sadarbību starp tā saukto Eiropas finanšu instrumentu iestādi, un viņu fokus ir tieši sadarbība ar privāto sektoru. Austrijā tas ir Austrijas attīstības banka, Francijā Popako. Nu, šie, šīs iestādes ir dažādas, bet mēs cenšamies ar tām visām sadarboties, lai arī lūk atrisināt šo jūsu minēto problēmu jautājumu, par nodokļiem runājot. Jā, tas ir arī svarīgi. Ko mēs cenšamies darīt? Mēs mēģinam iesaistīt arī nodokļu ģenerāldirektorātu šajā procesā, lai tiešām pārliecinātos pašos pamatos, ka tajā brīdī, kad notiek līdzekļu investēšana, tas viss notiek saskaņā ar mūsu politiku attiecībā uz nodokļu jautājumiem. Tas ir ļoti svarīgi mums Nu, un, protams, ka te mums ir vajadzīga arī tāda kopēja izpratne, izveidot izpratni kopā ar finanšu iestādēm, lai nodrošinātu paraugu praksi. Par tiesas eh, lēmumu runājot. Nu, jums svarīgi atcerēties, ka kamēr tiesa darīja savu darbu, mēs ar viņu nenoliedzami sazinājāmies, Un mēs jau ņēmām platformas izstrādē vērā tos komentārus, kas nāca no tiesas puses. Un tāpēc, kad jūs, piemēram, skatieties tagad uz šo pārskatīto pieteikumu formu, tad tur jau ir ļoti daudz, kas, nu, portmaita. Tātad runa ir par revīzijas palātu. Un tad viss šīs rekomendācijas mums šķita visai pieņemamas Un mēs jau esam procesā, la, nosākuši procesu, lai visu tās īstenotu, un, kā jau teicu, daudz kas jau ir ņemts platformas izveidē vērā. Uz ko norādīja vēl revīzijas palāta? Nu, arī, ka visi projekti, kas e, tika finansēti, ir būtiski projekti. Un kopumā šis kombinētā finansējuma instruments ir efektīvs revizijas palāta norādīja, ka atsevišķos gadījumos tomēr nebija tāda pamata konstatēt, ka finansējums nebūtu ticis saņemts citā veidā no finanšu iestādēm. Mēs tā uzreiz nepiekritām palātas novērojumiem, bet, nu, ņemot vērā kopējās platformas darba darbu, mēs šo jautājumu noteikti papētīsim, jo vēlamies, protams, uzlabot šo situāciju, kas attiec uz koordinēšanu. Es domāju, ka arī šai jomā varbūt jums būs interesanti konstatēt, ka šai pieteikumu veidlapā mēs prasām arī no finanšu iestādēm to, ka viņiem vienmēr ir jānorāda kam ES delegācijā ar viņiem ir, kas viņiem ir šī kontaktpersona, ar kur runāt par projektiem, tā lai no paša sākuma ir ļoti cieša sadarbības starp finanšu iestādes darbu konkrētajā valstī un ES delegāciju. Un tad papildus, protams, mums vēl ir arī tāda informācijas apmaiņas ar ES delegāciju. Un te, nu, tad palīdz mums kolēģi, kas strādā reģionālajos direktorātos, šajās galvenajās mītnes vietās. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, jā, mēs cenšamies to risināt. Uh, jo vēlamies, protams, lai pieeja būtu daudz saskaņotāk no es puses un lai visa veida divpusējā finansējuma iestādes arī tiktu iesaistītas. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs. Nu tad pāriesim tālāk pie balsošanas. Bien. Ļoti labi.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 nous allons voter sur le... Un tātad mums jāba, jābalso pirmam kārtām par Žerāra Deprē ziņojumu. Pirmā iedaļa - parlamenta budžets 2016. gadam. Ieņēmuma izdevuma tāma - 9. darba kārtības punkts. Deprē kungs, jūs vēlaties kaut ko teikt? Jā. Priekšsēdētājā. Pirms balsojuma Domāju, ka būtu, pieder, būtu atbilstīgi, ja jums paskaidrotu kolēģiem, kādi bija kopējie vienošanās rezultāti, ko, pie kā nonācām vakar samierināšanās procesa iet, ietveros notika budžeta de, komitejas delegācija, un, tikās budžeta delegā, komitejas delegācija un parlamentu prezidijas. Un tie, kas piedalījās mūsu delegācijā. Tiem gribu visiem teikt paldies par solidaritāti. Mēs viņiem parādījām sarunu gaitā, ka, nu, tas, protams, nebija tik vienkārši, kā mums varētu varbūt dažam otram likties. Bija trīs šādas samierināšanās sanāksmes ar prezidiju, lai nonāktu pievienošanās. Tādā globālā, globālos vilcienos gribu minēt, kādi tie ir, ir tie pamatprincipi. Pirmām kārtām mēs konstatējam, ka budžeta parlamenta budžets nedrīkst pārsniegt 20% eh, no administratīviem izdevumiem ES. To mēs panācām. Tālāk teicām, ka mēs vēlamies nošķirt 2016. gada budžetu un pašreiz vajadzīgos eh, korģējumus un tīpaši finanšu investīcijas attiecībā, piemēram, lūk uz uh, Eh, kiberdrošību, kā arī gan fiziskos drošības papildus pakalpojumiem parlamentārkām. Trešām kārtām mēs runājam, ka tas nedrīkst pieaugums nedrīkst par 1,6% salīdzinājumā ar 2015. gadu, un arī to mēs panācām. Nu, iero, panācām arī vienošanos ar padomas delegāciju par to, ka ārkārtas eh, kārtā tiks paredzēti šie fiziskās drošības papildus izdevumu līdz 15 miljoniem eiro nākamajam gadam. Un nu, tad pāris tādi vēl tādi īsi punktiņi un tā teikt iekavās, nu par tādiem, tādiem it kā diezgan delikātiem jautājumiem. Prezidija mūsu delegācija runāja par veiktiem ietaupījumiem. 11 eh, miljoni mēs to visu nodrošinājām tas bija salīdzinoši jau ar prezidija priekšlikumu. Un trīs lietas, ko vēl gribu pieminēt. Pirmām kārtām sekretariāta, tā sauktie sekretariāta izdevumi. Es domāju, ka jāmaina šis nosaukums tā, lai tas būtu tāds mm, atbilstīgāks, jo es saprotu, mm, te, te, te, tiek ietverti cita veida izdevumi, Un tur ir rezerve, ko prezidijas tad arī ratificēja. Un gribu teikt, ka mēs šobrīd tikai tā indikatīvi balsojam, jo formāli, oficiāli mēs nevaram sniegt gala balsojumu, kamēr nebūs šī Strasbūras sanāksme. Un tad, kad būsim saņēmuši apņi, apstiprinājumu no prezidija, ka viņi no savas puses savukārt ir apstiprinājuši šo vienošanos, kas attiecas uz sekretariātu, šiem sekretariātu izdevumiem. Eh, no nākamā gada 1. janvāra būs palielinājums par e, 1100 e, tūkstošiem. Un savukārt, e, ja šie līdzekļi nebūs vajadzīgi, tad viņi tiks iekļauti rezervē, un tad būs vajadzīgs pred, prezidija apstiprinājums. Un e, Tur tiek runāts arī par šiem uz vietas eh, pieņ, darba pieņemiem asistentiem. Tātad šis pirmais punkts bija tāds, nu, ļoti jūtīgs punkts otram kārtām. Papildus amata vietas. Mēs apstiprinājām priekšlikumu, ar ko nāca klējā ģenerāls sektorāts, lai samazinātu par 59 amata vietām eh, šo dienestu. Divi tur vēl no, no komisijas arī tik pārcelti. 25 personas savukārt, kā jau teikšu, tiks, eh, tik piešķirts papildus, jo šie drošības pakalpojumi tika internalizēti, tie vairs nebūs ārpakalpojumi. Un tur, eh, protams, būs saistība, būs papildus izdevumi ne tikai attiecībā uz iekārtām tam līdzīgi, bet arī gan uz šiem personām un amata vietām. Un pēc zināmām diskusijām, tātad 20 papildus vietas eh, tiek šādi papildus izveidotas trīs vietas dienas, dienestiem, kas savukārt vadīs vietējoties asistentu darbu, papildus darbinieku šai jomā. Tāpat arī bija vienošanās, lai, nu, tā teikt, radītu pretstatu inflācijai, bet es nezinu, kas tur būs ar šo lēmumu, jo tas lēmums ir jāpieņem prezidijam. Un tā tad eh, tas saistīts ar virkni, ar balsojumiem, ar balsu skaidrojumiem un izdevumiem, kas attiecīgi parādās šai jomā. Nu, lūk, tādi kopējie mani skaidrojumi, tādie ierobežojumi, par ko panācām vienošanos. Nu, varbūt neguvām uzvaru visos jautājumos, ko gribējām, bet tomēr teikšu, kopējā vienošanās bija diezgan veiksmīga. Domāju, mūsu komiteja kā tāda, eh, nu, saturiski varētu pieņemt šādu vienošanos. Paldies, Deprēkungs. Nu labi, tad sāksim balsot. Gribu teikt, protams, paldies visiem delegācijas dalībniekiem, ka mums izdevās panākt šos pamatu principus šie 11 miljoni un 1,6% maksimālais palielinājums. Tas viss tika respektēts. Paldies par šiem precizējumiem. Un tagad par grozījumiem. Vai jūs vēlaties ko teikt priekšādātāji? Gribēju tikai vērkt referentu uzmanību uz rindkopu tekstā, kas faktiski ir vienkārši nepareiza. 24. punktā tiek teikts, ka 55 posteņi, un tā rezultātā esam ietaupījuši 1,8 miljonus eiro, bet tā nav. Es domāju, ka nu, tīri intelektuāli saprotams, ka tā tas nevar būt, ja tie nav iet, tie nav ietaupījumi, kas veikts pēc tam, kad, jo daļa no šiem postiņiem ir pārvietot uz citurieni. Es domāju, ka tā informācija vienkārši ir nepareizi atspoguļota, un tāpēc es gribētu lūgt referentam šeit nakt klajā ar tehnisku raksturu grozījumu tā, lai, eh, nu, nebūtu šā nepareizi atspoguļota maldinoša informācija. nevaram teikt, ka esam, lūk, ietaupījuši šādus līdzekļus. Paldies! Ja tas ir tāds tehniski rakstur grozījums, tad par to jau nebūs jābalso, to varēsim vienkārši korģēt tekstu un viss. Nu tātad, 1A punkts, tas ir grozījums numur 1, referents atbalsta par, pret, atturs, Pieņemts. Piektais grozījums. Referents to atbalsta par. Pret. At. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Ja viss nav balsējuši, tad beidzam balsot noraidīts. Sastais grozījums. Referents neatbalsta. Kas par? Pret? Atturs? Noraidīts. A kompromisa grozījums. Referents atbalsta par? Pret? Atturs? Pieņemts. Astotais līdz ar to atkrīt. Astotais grozījums. Septītais, astotais arī šķiet ietverts Nē, viņš vismaz ir atbilstīgs, saderīgs. Bet jābalso par astoto. Referents atbalstu par? Pret? Pieņemts. Devītais grozījums par? Pret? Atturs? Norēdīts. Desmitais. Referents atbalstu par? pret atturs noraidīts. 11. referents neatbalsta par pret at, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. referents atbalsta par. Pret. Atturs. Pieņemts. 13. referents neatbalsta par. Pret. Atturs. Noraidīts. 15. referents atbalsta par. Pret atturs pieņemts. 14. referents neatbalsta par, pret, atturs noraidīts. 16. referents neatbalsta par, pret, atturs noraidīts. 17. referents neatbalsta par, pret pret atturs noraidīts. 18. referents neatbalsta par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski, nebija īsti skaidrs. Tātad par 18. grozījumu elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts. 19. Referents atbalsta. Par? Pret? Atturs? Pieņemts. 20. Referents neatbalsta. Par? Pret? Atturs? Noraidīts. 21. referents atbalsta par pret atturs pieņems. 22. referents neatbalsta par. Gribat 21. Nē, nē, pareizi 21. 22. atkrīt. Jā, atvainojiet, atvainojiet. Jāpāriet arī 23. arī atkrīt, jāpāriet pie 24. jo 21. grozījums tika pieņemts. Tātad 9. punkts, 24. grozījums referents neatbalsta par? Pret? Atturs. Noraidīts. 25. Referents atbalsta par? pret atturs pieņemts. 26. grozījums referents neatbalsta par pret atturs noraidīts B kompromiss. Referents atbalsta par pret atturs pieņemts. C kompromiss referents atbalsta par pret pret atturs pieņemts. 34. grozījums ir atsaukts. Vienpadsmitais punkts. Otrais grozījums. Referents atbalsta par. Pret. Atturs Pieņemts. 10a punkts 35. grozījums par. Referents atbalsts par. Pret. Atturs. Pieņemts. 36. referents atbalsta par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot 36. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. atkrīt. 38. referents neatbalsta par pret atturs norādīts. 13. punkts, 39. un 40. identiski referents atbalsta par pret atturs pieņemts. 41. referents neatbalsta. Atkrīt, nē, es atvainojos, tas atkrīt. Sevi labo priekšsēdētājs nākamais tāpat. Līdz ar to, nē, par, par otro daļu 42. grozījumā jāatbalsta. Referents neatbalsta par. Pret. Atturs Noraidīts. 43. Referents neatbalsta. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. 44. Referents neatbalsta. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 45. Referents neatbalsta par pret atturs noraidīts. 48. Referents neatbalsta par pret. Labi, pārbaudīsim elektroniski. 46. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 47. Atkrīt. Nē, nē, neatkrīt gan sev labo priekšādātājs, jo 45. netika pieņems. Tad 47. referents atbalsts par. Pret. Nē, nav skaidrs. Nav skaidrs. Balsosim elektroniski par 47. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Četrdesmit astotais atsaukts, četrdesmit devītais referents neatbalsta par pret atturs norādīts. Piecdesmitais grozījums Referents neatbalsta par. Pret. Atturs. Norādīts. D. Kompromiss. Divās daļās. Pirmā daļa. Referents atbalsta. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otrā daļa Referents atbalsts pa. Pret. Atturs. Pieņemts. 51. grozījums. 51. Referents atbalsts par. Pret. Atturs. Pieņemts. Tālāk. 52. grozījums un 53. identiski. Referents neatbalsta par. Pret. Atturs. Noraidīts. E kompromiss. Referents atbalsta par. Pret. Atturs. Pieņemts. 17. punkts, 55. grozījums par, referents to atbalstu par, pret, atturs, pieņemts, 56. referents neatbalstu par, pret, atturs, noraidīts, 57. referents neatbalsta par, pret, Rubikungs. Tas ir ar mutisko grozījumu, taču šie vārdi klāt nāk and encryption. Tātad jā, jā, Rubikunga mutiskais grozījums, piemetināšu šeit, jā, šie divi vārdi. Sazināšos, referents atbalsta, jā, atbalsta. Kas atbalsta? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīts. 16 par 15, 15 par 16 pret. Astoņpadsmitā piecdesmit astotais grozījums referents neatbalsta par pret atturs noraidīts. 19. punkts, 59. grozījums, referents atbalsts par. Pret. Atturs. Pieņemts. 60. grozījums, referents neatbalsts par. Pret. Nav skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 20. A punkts, 61. grozījums, divās daļās. Referents neatbalsta, pirmā daļa. Referents neatbalsta nevienu no daļām, bet par pirmo daļu par? Pret? Šķiet, ka pieņemts. Otrā daļa par? Pret. Šķiet, ka noraidīts. 21a punkts. Vēlties pārbaudīt? Jā, vēlos pārbaudīt 61. grozījumu otro daļu. Jā, par otro daļu vēlties pārbaudīt. Labi nokontrolēsim. Rubikung, jūs tā vēlties, jā? Ja? Nu, vous demandez qu'on contrôle. Jā, tad pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa noraidīta. Tālāk. Trešais referenta grozījums. pret atturs pieņemts. 62. par pret atturs noraidīts. 63. referents neatbalsta par pret atturs noraidīts. F kompromiss grozījums. Divās daļās Pirmā daļa. Referents atbalsts par. Pret. Atturs. Pirmā daļa pieņemt, otrā daļa. Arī referents atbalsts par. Pret. Atturs. Arī otrā daļa ir pieņemta. Tālāk. 64. atkrīt, jo ir iekļauts Kompromisa grozījumā 65. divās daļās, pirmā daļa referents neatbalsta. Par? Pret? Nav īsti skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Vienāds balss skaits par vienās balss. Tikpat balsas pret 15 par 15 pret. Tas nozīmē, ka noraidīts. Jūsu balsošanas iekārta nedarbojas, jūs sakat? Labi, nu tad vēlreiz nobalsosim. Nobalsosim vēl vienreiz. 65. pirmā puse sākam balsot. Pirmā daļa. Beidzam balsot. pavisam cits rezultāts. Pirmā daļa pieņemta. Un otrā daļa tad tagad. Referents neatbalsta par. Pret. Atturs. Otrā daļa noraidīta. 68. grozījums. Arī dzen divās daļās. Pirmā daļa. Referents neatbalsta par. Pret. Atturs. Noraidīts. Otrā daļa. Referents neatbalsta par. Pret. Atturs. Noraidīts. 67. divās daļās. Pirmā daļa. Referents atbalsta par. Pret pret atturs pieņemts otrā daļa referents atbalsts par pret pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 68. referents neatbalsta par. Pret. Atturs. Noradīts. 69. referents atbalsta par. Pret. Atturs. Pieņemts. 70. referents neatbalsta par. Pret. Atturs. Noradīts. 71. Pirmais. Referents neatbalsta. Rubikungs. Šajā jautājumā mēs teicām, ka tas ir tikai tehnisks jautājums. Tur ir jāpaskaidro, mm, cik uh, eh, lielu summu ir iespējams ietaupīt. Un es domāju, ka par to nevajadzētu balsot. Tas ir tikai tīri tehnisks jautājums. Nous laissons Monsieur le rapporteur Ļausim referentam šo tehnisko jautājumu noskaidrot. Tad tālāk 25. punkts, mutiskais grozījums, mutiskais referenta grozījums. Kas par? Pret? Atturs. Pieņemts. 72. referents atbalsta. Par? Pret? Atturs. Pieņemts. 73. referents atbalsta par pret atturs pieņemts. 74. referents neatbalsta par pret atturs norādīts. 75. referents atbalsta par pret atturs Pieņemts. G kompromisa grozījums divās daļās. Pirmā daļa, protams, referents atbalsts par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs noraidīta. Līdz ar to pārējiem pie H kompromisa ar mutisko grozījumu ar šādiem vārdiem. Was approached so far and how it. Referents atbalsta. Kas par? Pret? Atturs. H kompromiss pieņemts ar mutisko grozījumu. Tad tālāk Tālāk pārējām pie 27b punkta 82. grozījums. Referents neatbalsta par. Pret. Atturs. Noraidīts. 83. grozījums. Referents neatbalsta par. Pret. Atturs. Noraidīts. 84. referents neatbalsta par pret atturs noraidīts. Tālāk apsvērumi. C apsvērums pirmais grozījums referents atbalsta par pret atturs pieņemts. D apsvērums otrais grozījums referents atbalsta par pret atturs pieņemts. Tālāk apsvērums DA, trešais grozījums, referents neatbalsta par pret atturs noraidīts. E apsvērums, ceturtais grozījums, referents neatbalsta par pret atturs norādīts. Un par visu kopā? Nē, nē, nē. Balsojums notiks vēlāk, 27. aprīlī. Referentkungs. Uh, oui, euh. Jā, mēs nevaram veikt galīgo balsojumu, bet varbūt es ieteiktu indikatīvu balsojumu, jo galīgais balsojums notiks ārkārtas sanāksmē, kas mums notiks Strāsbūrā, bet es gribētu redzēt indikatīvu balsojumu, lai saprastu, cik lielā mērā uh, tiek uh, gūts atbalstam tai, tai vienošanai, ko mēs panācām ar prezidiju. Labi, tad, uh, lai viss būtu skaidrs, tas nav galīgais balsojums, bet gan indikatīvs balsojums. Alors, sur le vote indicatif. Tātad sākam balsot indikatīvi. Le scrutin est ouvert. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Alors, le vote indicatif donne 20. Tātad indikatīvajā balsojumā 24 pār, 7 pret un 2 atturējušies. Voilà. Un tagad uh, došu vārdu Garijas Valas kundzei par uh, budžeta grozījumu divi. Nē, piedodiet. Balsojam par pirmo grozījumu. Referents atbalsta par, pret, atturas Šis grozījums ir pieņemts uh, ar attiecīgajiem grozījumiem. Es aicinu balsot uh, personāla balsojumā, sākam balsot. Alors, <laughs> on reprend. Le scrutin. Labi, atsāksim. Sākam balsot. Le scrutin est clos. Beidzam balsot. Ziņojums ir apstiprināts ar 31 balsi pār un viens ir atturējies. Neviens nav balsojis pret. Denano kunga ziņojums. Pardon Ah bon On me dit qu'il y a eu une... Man saka priekšā, ka esot bijusi tehniska problēma, un tāpēc ir jābalso vēlreiz par Gardīza Balas kundzes ziņojumu. Alors, le scrutin. Tātad, sākam balsot. Le scrutin est clos. Beidzam balsot. Bon. Labi. Vienbalsīgs balsojums 30 pār. Bet tagad pievēršamies Denano kunga ziņojumam. Alors, au paragraphe. Euh, Tātad, Pirmajā punktā ir nu, pirmais grozījums. Referents neatbalsta. Kurš ir pāri? Pret atturas. Grozījums noraidīts. Kompromiss viens pirmajā punktā. Referents neatbalsta. Kurš ir pāri? Pret atturas. Pieņemts. Līdz ar to otrais grozījums atkrīt un ceturtais arī ir ietverts. Trešais grozījums pirmajā punktā referents neatbalsta par, pret. Um, balsosim personāla balsojumā. Skatāju tu vēl. Sākam balsot. Beidzam balsot. Il est repoussé par 16 voix. Noraidīts 15 pār 16 pret. Tātad tas bija trešais grozījums. Pārējiem pie piektā grozījuma. Referents neatbalsta par, pret, atturs, pieņemts. Otrais kompromiss. Referents neatbalsta par, pret, atturs, pieņemts. Pārējiem pie 13. grozījuma 3. punktā referents atbalsta par, pret. Un nebija īsti skaidrs. Balsosim personāla balsojumā par 13. grozījumu 3. punktā. Referents atbalsta. Sākam balsot. C'est le 13. 13. grozījums. Pārējie atkrita. Beidzam balsot. Il est approuvé par 27 voix. 27 pār 2 pret pieņemts. 14. grozījums 3. punktā. Referents atbalsta pār pret atturas noraidīts. Trešais A punkts, 15. grozījums, referents atbalsta par, pret, atturas, nu, pieņemts. Trešais kompromiss, referents neatbalsta par, pret, atturas, pieņemts. Nous passons au 21, au paragraphe 4A, avis favorable du rapporteur, qui est pour. 21. grozījums, 4. punktā par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss grozījums, referents atbalsta par, pret, atturas pieņemts. Līdz ar to atkarīgi turpmāk ir trīs. Hm? Piektais kompromiss grozījums? Nē. Nē, nē, nē, 24. grozījums, bēgas kunga grozījums par. Pret. Nav īsti skaidrs. Balsosim elektroniski par 24. grozījumu. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est... Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējiem pie piektā kompromisa grozījuma referents atbalsta par. Pret. Atturs. Pieņemts. 30. grozījums referents atbalsta par pret atturs pieņemts. 6. kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. 7. punktā 7. kompromis grozījums divās daļās. Jā, Torvald kungs. Es atvainojos, ka jūs pārtraucu, bet um, pavisam maz smirklītis. Mm, te bija, zinām, pārpratumi saistībā ar kompromisu, un mums ir jāprasa dalītais balso, balsojums pa daļām. Mēs uh, vēlamies, lai kolēģis bēgi saprastu, ka mēs nebalsojam pret otro daļu. Es uh, ceru, ka tas ir saprotams. Jā, bet eh, mums no sākuma Tarvalda kungs ir jābalso par kompromisu. Un eh, tātad kompromis pirmā daļa, kurš ir pār, pret, atturas. Pirmā daļa ir apstiprināta, otrā daļa par, pret, otrā daļa ir norādīta. Septītais punkts. 37. grozījums referents neatbalsta par pret atturas noraidīts. 7. punkts, 33. grozījums atkrīt. Tomā kundze lūdzu, piedodiet, bet par 30 sesto grozījumu ir, un kompromiss septīto ir norādīts, norādīts ka tas um, atkrīt, ja kompromiss ir apstiprināts. Es neesmu tagad pārliecināts, varbūt vajadzētu pat paraudzīties, kā tur īsti ir. Parti. Vai arī tikai pusi no kompromisa ir pieņemta? Adopté, premi... Mēs apstiprinājām, mēs pieņēmām tikai pirmo daļu septītajā kompromisā. Sets. mais euh, il semble que ce ne soit pas, ce ne soit pas compatible avec. Bet izskatās, ka tie nav savieto, šis grozījums nav savietojams ar kompromisu. Un tas arī neatbilst pirmajai daļai. Un tā tad 37. grozījums. Referents neatbalsta. Kurš ir pār pret? Atturas. 37. grozījums norādīts. 33. Atkrīt. 35. Tika prasīts eh, dalīts eh, balsojums pa daļām, pirmajā un otrajā daļā. Pirmā daļa referents neatbalsta. Bet eh, pirmā daļa, kā izskatās, atkrīt. Jo otrā daļa kompromisā ar numuru 7 tika noraidīta. Līdz ar to pirmā daļa atkrīt. Un tāpēc es jautāju, mm, jūs nobalsot par otro daļu, ko referents neatbalsta. Otrā daļa par pret. Pārbaudīsim personāla balsojumā. Le scrutin est clos. Beidzam balsot. La deuxième partie. Otrā daļa ir noraidīta. Astotais kompromiss. Referents atbalsta par, pret, atturas, Astotais kompromiss ir pieņemts. Astotais A punkts, 44. grozījums, uh, referents atbalsta par pret atturas norādīts. Astotais B punkts, 45. grozījums par pret pārbaudīsim. Skatāju tu vēl. Sākam balsot. Skatāju klū. Beidzam balsot. L'amendement est adopté. Grozījums ir pieņemts. 48. grozījums referents neatbalsta par, pret, atturas, e, grozījums norādīts. Un par tekstu kopumā balsojam personāla balsojumā. Sākam balsot. Skatāju kļūt. Beidzam balsot. l'ensemble du texte. Nu, šķiet, ka teksts ar grozījumiem ir apstiprināts 23 pār 4 pret 5 atturējušies. Un tagad mēs pārējām Uh, mani aizstās Meresāna kungs, jo man ir jātiekās ar Altieri kungu, lai gatavotos uh, šās pēcpusdienas sanāksmē, tāpēc es atvainojos un mm, novēlu nu, jums veiksmīgi pabeigt komitejas uh, sēdi. So we move now to the vote. Un tagad mēs pāriesim pie balsošanas par attīstības finansēšanu. Atzinumu sagatavojas Gērena kungs. Pirmais grozījums pirmajā punktā par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais punkts, trešais grozījums par pret atturas pieņemts pieņemts. Trešais punkts, ceturtais grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs, pārbaudīsim. Sākam balsot, beidzam balsot. It's rejected with 12 votes. Noraidīts 12 pār 16 pret otrā daļa. Kurš ir pār? Pret. Atturas. Pieņemts. Ceturtais punkts, piektais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 4a. Sastais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 4. B punkts, 7. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 4C, 8. grozījums ar mutisku grozījumu no referenta puses par, pret, atturas, pieņemts. 5. punkts, 9. grozījums par, pret, pret, atturas, pieņemts. Desmitais grozījums ar referenta mutisku grozījumu par, pret, šķiet, ka noraidīts, bet uh, pārbaudīsim. Sākam balsot. The vote is... Beidzam balsot. Grozījums norādīts. Piektais punkts, 11. grozījums par pret atturas pieņemts. Sastais punkts, 12. grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais punkts, 13. Uh, grozījums par pret atturas pieņemts. Jā, lūdzu. Taranda kungs. Paldies, priekšsādātāji. Pirms mēs balsojam par 14. grozījumu, es sapratu, ka mēs tur esam nonākuši. Man ir jāteic, ka es piekrītu mutiskajam grozījumam, ar kuru ir nācis klajā Rūbiga kungs, un mēs svītrojam vārdus majority of that. Labi. Balsojam par šo grozījumu kopā ar mutisko grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. Devītais punkts, 15. grozījums par pret atturas pieņemts. Desmitais punkts, 16. grozījums par pret atturas pieņemts. 11. punkts, 17. grozījums par pret atturas pieņemts. 12. punkts, 18. grozījums par pret atturas pieņemts. 13. punkts, 19. grozījums. Gardieza Valas kundze, vārds jums paldies priekšsādātāji. Es gribēju piedāvāt mutisku grozījumu. Ja es varētu paļauties uz citu grupu atbalstu, vienkārši svītrot vārdu strong. Labi, balsojam par šo grozījumu kopā ar Gardieza Valas kundzes mutisko grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. 14. punkts, 20. grozījums par pret atturas pieņemts. 15. punkts, 21. grozījums par pret atturas pieņemts. Un tagad ir jābalso par atzinumu kopumā. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts 24 pār, 1 pret, 3 atturējušies. And now? And now we give the floor to the Ms. Guardiola. Yes. I'm not sure there's any chance. Yes. On the... On... Tālāk par nākamo darba kārtības punktu. Dārgie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts. Trīspadsmitais punkts. Uh, vai kādam te kas būtu sakāms? Četrpadsmitais punkts. Uh, Holmērijas kundze. Uh, te pārvietojuma pieprasījumi. Ja kādam ir kas sakāms, lūdzu. Mēs sākam ar pārvietojumu, kas attiecas uz Eiropas parlamentu. Eiropas parlamentā ir vairāki deputāti ar invaliditāti, pavisam seši, kuriem ir ierobežot kustību traucējumi, un tāpēc viņiem ir nepieciešama personīga palīdzība un papildu pasākumi, tāpēc mums ir nepieciešama 555 tūkstoši eiro, un es aicinu jūs atbalstīt šo pārvietojumu pieprasījumu. Mēs uh, par to balsosim elektroniski, sākam balsot.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 The vote is closed. Beidzam balsot. Nu, mums vēl ir 3-4 cilvēki. Tātad 20 pār, 1 pret, 2 atturējušies. Tālāk reģiona komiteja 800 tūkstoši, 81 tūkstotis eiro, tas ir loģiski, nav nekāda problēma, tas ir saistīts ar sadarbību sadarbības nolīgumu starp uh, Eiropas parlamentu un abām komitejām. Tur iet runa par pārcelšanos un Eiropas revīzijas uh, palāta 242 uh, tūkstoši tūk eiro. Un tas arī ir loģiski, jo tur personālam ir divas atsevišķas budžeta kategorija, budžeta mm, posteņi. Uh, līguma, līguma darbinieki un citi, un mēs atskaitam tātad no personāla algām to. Tālāk 190 tūkstoši no vienas puses, tas tā nedaudz humorīgi gribēja teikt, 40 tūkstoši restorāniem un ēdnīcām, un tas um, uzjautrinošais ir tas, ka revīzijas palāta uh, ir aprēķinājis to laiku, cik ilgi darbinieki gaida rindā pie uh, kafetērijas uh, lodziņa un tāpēc vēlas to pārbūvēt, jo darbinieki pazaudē daudz laika. Un varbūt uh, tā humoristiski es saku, ka būtu jāprēķina, cik ilgi Eiropas parlamenta deputāti gaida rindā kafetērijā. Uh, Nu, jā, tā tad eh, tehniskajam aprīkojumam plus 60 tūkstoši mēbelēm, plus 50 tūkstoši pārvē, pārākšanās 20 eh, tūkstoši, tāpēc kopā 290 tūkstoši saicinu šiem trim pārvietojumiem pieprasījumiem piekrist. Labi. Mēs balsosim par šīm trim rekomendācijām kopā. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pats pēdējais balsojums - 18 pāri. Neviens nav balsojis pret, divi atturējušies, tātad pieņemts. Eine letzte Abstimmung. Un pēdējais balsojums, tas nav pārvietojuma pieprasījums, bet uh, saistīts ar ārkām. Uh, Mēs šodien nerunāsim par Žānu Monē ēku, jo tur ir nepieciešams daudz ko saskaņot starp komisiju un Eiropas parlamentu ēnu referenti un um, komisijas pārstāvi tipsies Strasbūrā, tāpēc mēs aicinam pārcelt uh, šī jautājuma skatīšanu uh, uz, pa, par divām nedēļām. Mēs lūdzam šādu pagarinājumu, tāpēc mēs. Uh, gribētu saņemt atļauju vēl turpināt šo darbu divas uh, nedēļas, lai mēs varam to izdarīt uh, sadarbībā ar referentiem, deprēkungu un tam līdzīgi. Tātad vai jūs uh, piekrītat, ka pārvietojuma pieprasījums tiks skatīts nākamajā reizē? Labi. Pēdējais uh, darba kārtības punkts, dažādi jautājumi. Ja ne, nevienam nekā nav sakām, sanāksme ir beigusies, nākamā sanāksme 6.7. maijā. Paldies!